So, liebe Kolleginnen. Godāmie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich Godāmie kolēģi, Es gribētu jūs sirsnīgi sveikt mūsu trešajā panelī, kas norita šīs starpparlamentārās konferences ietveros. Es sveicu gan dalībvalstu parlamentu pārstāvjus, gan arī Eiropas parlamenta deputātus. Šodien mēs skatīsim vairākus tematus, un pirmām kārtām pirmajā daļā mēs runāsim par to, kas ir sociālais eh, trīskāršais A, tad, tad tā ir runa par sociālo tiesību pīlāru, kas ietver arī algu mehānismu, un otrajā daļā no pulkstens 16.30 mēs savukārt skatīsim investīciju politiku, lai radītu jaunas darba vietas. Mēs runāsim arī par Eiropas Savienības investīciju instrumentu un par izglītības politikā nākotnē eh, vajadzīgajām prasmēm. Es eh, gribētu pateikties arī parlamentu pārstāvjiem, kas ir atbildējuši uz mūsu jautājumiem, kas bija saistīti ar šīs dienas tematiem. Kopā esam saņēmuši desmit atbildes. Pirms eh, ķersimies klāt darba kārtībā, es gribētu sirsnīgi sveikt Žoržu Engelu, Viņš ir nodarbinātības un sociālās komitejas vadītājs Luksemburgas um, parlamentā. Un mēs gaidām arī Nikolausu Maniusu, kurš ir Grieķijas parlamenta sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs. Viņš ir ieradies, viņš ir šeit, Eiropas parlamentā, un cerams, viņš drīz būs arī klāt, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Pirms sāksim diskusijas, es eh, gribētu vēlreiz atgādināt, ka mēs izmantosim to pašu procedūru, ko šorīt no rīta. Mēs gribētu jūs aicināt aizpildīt um, uzstāšanās kartītes, ja jūs vēlaties piedalīties diskusijās, tad mums, jums ir baltā kartīte, kas ir paredzēta pirmajai diskusiju daļai, runa par sociālo trīskāršo, un dzeltenā kartīte ir paredā, paredzēta otrajai diskusiju daļai. Tas mums palīdzēs uh, nodrošināt, lai šī procedūra būtu pēc iespējas vienkāršāka. Šorīt no rīta uh, kolēģi diemžēl bija aizpildījuši šīs kartītes ar tādiem nevisai labi salasāmiem ārstu rokrakstiem, tāpēc es gribētu e, jūs aicināt, lai jūs mēģinātu rakstīt pēc iespējas skaidrāk un salasāmāk. Mēs mēģināsim nodrošināt, lai varētu izteikties visi, kas būs pieteikušies runāt, un Tāpēc mēs ierobežosim uzstāšanās laiku uz divām minūtēm. Dažiem kolēģiem tas šķiet pārsteidzoši, bet eh, Eiropas parlamenta deputāti jau ir pieraduši pie šādiem uzstāšanās ierobežojumiem. Nikolās Manijos kungs ir ieradies, sirsnīgi jūs sveicam mūsu vidū. Tātad teicu, ka parlamenta deputātiem šeit Eiropas parlamentā ir mm, jau tāda ierasta kārtība. Uh, um, ierobežot savu stāšanās laiku, bet uh, dalībvalsts parlamentos šķiet parasti laika ir mazliet vairāk. Es ceru, ka mums visiem izdosies uh, ievērot šo uzstāšanās laiku. Es jums īsti norādīšu gadījumā, ja jūs uh, pārs, pārsniegsiet sev uzvēlē, atvēlēt uzstāšanās laiku. Tagad uh, pavisam īsi par šo sociālo trīskāršu A. To uh, ieteica Žansklots Junkers jau 2014. gadā savā uzrunā Eiropas parlamentā. Un tas viss noveda pie debatēm pie Eiropas sociālo tiesību, par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. 2015. gadā komisijā tika uzsāktas orientācijas debates. Komisija to ir pārņēmusi arī savā darba programmā 2016. gadam. 2016. gada janvārī komisija ir konkretizējusi savus plānus attiecībā uz pirmajām orientācijas debatēm, un ir uzsākts arī konsultācijas ar mm, sarunu partneriem, ar uh, valstu pašvaldību uh, pārstāvjiem, kā arī ar pilsonisko sabiedrību. Uh, Tas ļautu mums konkretizēt šo sociālo tiesību pīlāru Eiropas Savienībā. Mēs nodarbinātības komitejā arī vēlamies vienmēr norādīt, ka ir vajadzīgas plašas konsultācijas par šo tematu. Šeit ir runa par vairākiem mm, jautājumu lokiem. Pirmkārtām, protams, būtu jādomā par jaunu tiesību aktu pieņemšanu Eiropas eh, Savienībā. Te būtu runa par jauniešu bezdarbu, tāpat arī par ilgtermiņa bezdarbu. Protams, kā abi šie fenomeni ir jāapkaro. Un konkrētāk eh, šajā sociālo tiesību kategorijā mēs eh, paredzētu arī darbam privātās dzīves līdzsvaru strādājošiem vecākiem, uh, Mēs redzam arī, ka šeit ir kvalifikācija darba kārtība un arī ir paziņojums par darba mobilitātes pakotni, bet eh, šeit eh, mums vēl nav noteikti nekādi konkrēti termiņi. Komisija arī norāda, ka tuvākajās nedēļās tā sagatavos mm, konkrētus priekšlikumus. Un ja mēs tagad paskatāmies, piemēram, uz sociālo minimālo standārtu vai sociālo tiesību jautājumiem, tad šeit ir ļoti daudz dažādu definīciju, kas ir atrodamas gan konvencijās, gan arī Eiropas sociālajā hartā un tā tālāk un tā tālāk. Lai to visu konkretizētu un lai nodrošinātu pietiekami efektīvu darbu, komisija ir nolēmusi rīkoties Eirzons ietveros un visas pārējās dalībvalstis aicināt arī piedalīties šo jautājumu risināšanā. Šīs dienas sanāksmei mēs formulējām vairākus jautājumus. Es tos neatkārtošu, domāju, ka tie ir jūsu rīcībā. Un uh, šīs atbildes, protams, tiek ņemtas vērā mūsu debatēs. Mūsu diskusijās mēs vēlamies pieskarties jautājumam arī par to, kā sociālajie partneri varētu tikt iesaistīti šo jautājumu risināšanā nacionālā līmenī. Te ir runa par tādu kā konkurenci kas jau tiek kritizēta šeit Eiropas Savienības ietveros, te ir runa par algu noteikšanas mehānismu. Šis temats patiešām ir strīdīgs. Es gribētu arī pieminēt, ka šodien mums vajadzētu domāt arī par uh, Žana Kloda Junkera aicinājumu nodrošināt vienādas algas par vienādu darbu visās vietās. Uh, Uzskatu, ka šis ir visnotaļ pozitīvs aicinājums, un mums vajadzētu domāt par to, kā to visu varētu iekļaut tiesību aktā. Pašlaik, protams, vēl ir daudz darāmā. Tas būtu tāds iev īsts ievads, lai jūs saprastu, par kādiem tematiem mēs šodien runāsim. Es eh, ceru, ka esmu ievirzījis eh, jūs pareizajās sliedēs, un tagad kā pirmajam došu vārdu Žožam Engelam pēc tam izteiksies Nikolaus Manijos, un tad sāksim diskusijas. Lūdzu, Žorž. Godāmie kolēģi, dāmas un kungi. Es eh, vadu Nodarbinātības un sociālās drošības komiteju Luksemburgas parlamentā, un tieši tāpēc es ļoti priecājos, ka varu šodien būt jūsu vidū. Es gribētu sirsnīgi pateikties eh, šīs komitejas vadītājiem Hendela kungam, par to, ka viņš man ir devis iespēju izteikties par jautājumu, kas man ir ļoti tuvu sirdī, proti sociālā dimensija Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, eh, ja pagājis kāds pusgadsimts kopš vairāki gudri prāti, tā skaitā viens eh, luksemburgietis, eh, sāka domāt par tādu Eiropas Savienību, kādu mēs to pašlaik pazīstam. Tas mums ir uh, Eh, ļāvis nodrošināt, ka mēs pašlaik šeit sēžam. 1950. gadā Šumana deklarācijas parakstītāji kā mērķi noteica uzlabot eh, dzīves apstākļus, legalizējot progresu. Un es uzskatu, ka eh, šīs prioritātes ir tiešām pamatotas. Tālāk pieņemtie līgumi ļāva dot jaunu impulsu šai sociālajai perspektīvai, bet tā, diemžēl, bieži vien tika pamesti novārtā. Uh, Lisabonas līgums mums ļāvis veicināt uh, darba vietas, ļāvis nodrošināt uh, sociālo aizsardzību un ļāvis cīnīties pret sociālo iztumšanu. Tas viss ir viens no Eiropas Savienības mērķiem. Uh, Pašlaik, diemžēl, Eiropas Savienība saskaras ar ļoti smagām sociālajām problēmām. Mēs redzam, ka bezdarba rādītāji ir vēsturiski ļoti augstā līmenī. Nabadzība, mm, materiālās grūtības mm, pavada arī arvien lielākās atšķirības starp dalību valstīm. Bezdarbs jauniešu vidū, bērnu nabadzība norāda uz to, ka vajadzētu mm, ievirzīt eh, Eiropas projektu, projektu sociālā virzienā, ja mēs vēlamies eh, izvairīties no mūsu iedzīvotāju uzticēšanās trūkuma Eiropai. Tāpat arī mums ir jāizvairās no populisma un ekstrēmisma eh, negatīvā pieauguma. Mēs redzam, ka ekonomiskais nelīdzsvars un arī sociālais nelīdzsvars rada apdraudējumu Eiropas Savienības kohēzijai. Mums eh, vajadzētu domāt par to, ka sociālajie jautājumi ir Eiropas projekta centrā. Bieži vien šie jautājumi ir tikuši aizmirsti vai pat eh, stigmatizēti, jo tas eh, rada negatīvu ietekmi mūsu budžeta līdzsvaram, kaut gan īstenībā spēkā ir pretējais. Spēcīga sociāla savienība kas likt uzsvaru uz pilsoņiem, ļautu nodrošināt labāku sadarbību starp dalībvalstīm. Te vajadzētu ietvert arī sociālo pamattiesību aizsardzību. Te ir runa par godīgu mobilitāti, par labiem dzīves un darba apstākļiem, cīņu pret bezdarbu, cīņu pret nevienlīdzību, sociālo iztumšanu un algu un fiskālo dempingu. Tas viss ļautu veicināt sociālas Eiropas modeli, kas balstītos uz spēcīgiem sociālās aizsardzības pamatiem, uz kvalitatīviem pakalpojumiem un sociālo dialogu. Dāmas un kungi, sociālajai dimensijai ir jābūt prioritātei institūciju darba kārtībā, un tā ir jāiekļauj pat visas mūsu politikas pamatā, jo vai tā būtu ekonomiskā vai finansiālā politika. Sociālā dimensija ir jāliek mūsu uh, prioritāšu centrā strādājot tālāk pie Eiropas Savienības integrācijas. Eiropas pārvaldību varētu daudz labāk piemērot, lai līdzsvarotā veidā uh, nodrošinātu labāku konkurenci un uh, ilgspējīgu izaugsmi, garantējot uh, sociālo kohēziju. Sociālā politika un nodarbinātība ir jākoordinē adekvātā veidā, tās ir jāintegrē sociā... E, Eiropas pusgadā. Mums ir jāņem vērā arī e, īpatnības, kādas varētu tai piemest. Mums ir jānodrošina, lai Eiropa veidotos uz sociālākiem pamatiem, un šeit tāpēc ir vajadzīga sociālā pārvaldība. No šīs sociālās pārvaldības ir jāizveido tāds kā atsevišķs elements Eiropas pusgadā. Uh, Mēs e, nevaram nodrošināt šo iekļaušanu, vienlaicīgi nenodrošinot arī modernizāciju un e, sociālo sistēmu atjaunošanu e, šajā kopējā projektā. Dāmas un kungi, Luksemburga vadīja Eiropas Savienības prezidentūru pēdējos sešos mēnešos, un Luksemburgieši vienmēr ir rūpējušies par Eiropas projektu. Mums ir jādomā par sociālās dimensijas paplašināšanu un padzīnāšanu, un tā ir arī viena no uh, prioritātēm um, Eiropas Savienības prezidentūrai. Tieši tāpēc uh, mēs organizējam šādas sanāksmes. Luksemburgas uh, parlaments pagājušā gada oktobrī organizēja sanāksmi, kur tikās uh, sociālo lietu komiteju pārstāvji. Šīs tikšanās laikā parlamentārieši un augsta līmeņa ierēģi noteica virzienus, kā varētu uh, iekļaut sociālo dimensiju Eiropas pusgadā un kā varētu nodrošināt uh, plašāku sociālo jautājumu skatīšanu monetārajā savienībā. Proti tika izveidot šis trīskāršais A. Mēs esam konstatējuši, ka pašlaik ir jūtams sociālais deficīts ekonomiskajā un monetārajā savienībā un arī visās 28 dalībvalstīs. Luksemburgas prezidentūra pauda savu nožēlu par to, ka nav veikts m, mm, pietiekami daudz, lai Uh, cīnītos uh, pret bezdarbu, lai atbalstītu Junkera plānu, kura mērķis ir atjaunot izaugsmi un konkurētspēju. Luksemburgas prezidentūra ir likusi uzsvaru uz sociālajām investīcijām un jo īpaši uz investīcijām cilvēku kapitālā. Tikai šādā veidā mēs varēsim izvairīties no visa nonivelēšanas uz leju Mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība kļūtu leģitīma Eiropas pilsoņu acīs. Mēs vēlamies, lai e, eiro un ekonomiskā integrācija netiktu uzskatīti par draudiem. Mēs e, uzskatām, ka Eiropas projektam ir jādzīvo mūžīgi. Šī e, šāda veida rīcība varētu apdraudēt Eiropas Savienības ilgspējīgumu un ilgtermiņā varētu apdraudēt arī iekšējā tirgus darbību. Mums ir jāpiedāvā perspektīvas pilsoņiem un jānodrošina uzticēšanās Eiropas vērtībām. Mums eh, vajadzētu saprast, ka mēs eh, nevarēsim visu atrasināt ar vienkāršiem līdzekļiem, kas īstenībā nekam nelīdz. Dāmas un kungi, mums ir jābūt ambiciozākiem. Te ir runa par sociālo konverģenci, kas virzās uz augšu. Tieši tam ir jābūt mūsu mērķim sociālās aizsardzības sistēmai. Mums ir jādomā par mūsu pilsoņu labklājību, izvairoties no sociālas nonivelēšanas, kas būtu fatāla Eiropas Savienībai. Sociālā konverģence uz augšu nenozīmē to, ka mēs harmonizēsim sociālās aizsardzības sistēmas, kā daži ir nobežījušies. Te ir runa par to, ka mums vajadzētu vienoties par sociālo standārtu definīciju, kas būtu kopīga visiem, kas mums ļautu veikt vajadzīgās reformas. Sociālo iniciatīvu vidū es galvenokārt domāju par to, ka vajadzētu labāk uzraudzīt un kontrolēt e, sociālās un nodarbinātības politikas, un jo īpaši vajadzētu domāt par e, tiesību pārnešanu. Tāpat arī mums jādomā par dimensijām visās dalībvalstīs, par to, ka vajadzētu labāk atzīt profesionālās kvalifikācijas. Eiropas līmenī mums vajadzētu pārdomāt arī uh, Eh, bezdarba apdrošināšanas sistēmu tā, lai nodrošinātu makroekonomisko stabilitāti. Proti mums ir jādomā par eh, sociālu ekonomisko pārvaldību. Eirogrupā nodarbinātības un sociālo lietu ministri ir izveidojuši ļoti labu iniciatīvu, kas mums ļaus Eiropas līmenī strādāt iekļaujošākā veidā. Tātad te ir runa par sociālo lietu un nodarbinātības ministriem no dalībvalstu parlamentiem un arī no Eiropas parlamenta, kas varētu sadarboties. Mums ir jānodrošina pastiprināts sociālais dialogs, un tas ir jādara ar ciešu um, sadarbību, iesaistot visus partnerus. Mēs nevaram izslēgt arī tās dalībvalstis, kas pašlaik nav eirozonā. Mēs visi uh, saskaramies ar vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem. Ekonomiskais progress ir saistīts ar sociālo progresu. Man šeit eh, būtu svarīgi četri elementi, lai varētu izveidot sociālo Eiropu. Pirmkārtām ir jāizveido kopēji sociālie standarti, otrkārt ir jānodrošina ekonomiska sociālā pārvaldība, treškārt ir jāveicina nodarbinātība un izglītošana, un ceturtkārt ir jāvienojas par sociālo investīciju darbu kārtību. Es varu vēlāk atgriezties pie šiem punktiem, ja jūs tā vēlēsieties. Dāmas un kungi, mums kopā vajadzētu strādāt pie Eiropas, lai Eiropā tiktu atdzīvināta sociālā dimensija. Tikai kopā mēs varēsim izveidot šo 3A sistēmu sociālajai sistēmai un uh, varēsim nodrošināt, lai cilvēki Eiropā varētu dzīvot labi. Mums ir jādomā par šiem jautājumiem, jo īpaši pašreizējos smagajos laikos, kad var jūtize un radikalizācija pieaug. Protams, mēs nevarēsim atrast brīnumainus līdzekļus, mēs nevarēsim šo atbildību uzlikt kādam citam. Mums ir jāuzņemas šis pienākums mūsu pilsoņu vārdā. Mums ir jākoncentrējas uz būtiskāko, proti to, kas mūs vieno. Eiropā ir jāpilda savi solījumi. Šie solījumi mums ir jātur visiem kopā. Tikai ar solidaritāti mēs varēsim vērsties pret nevienlīdzību un nabadzību. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka tikai šādā veidā mēs varēsim atgūt to uh, uzticēšanos, kas ir varbūt sākuši šaubīties par Eiropas projektu. Mums ir jāstieprina Eiropas vienotība ar reālu sociālo paktu. Tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu. Paldies par uzmanību! Žāža Engela, recht herzlichen Dank. Lielas paldies eh, Žāžam Engelam par šiem iedvārdēm. Mēs eh, dosim vārdu vēlreiz Nikolasam Manoisam, eh, tad, tad viņš būs otrs runātājs, un tad mēs varēsim sākt diskusijas. Lūdzu, Nikolaus. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Labu pēcpusdienu. Priekšādātāji liels paldies. Paldies, ka devāt man šo iespēju ierasties šeit un paust Grieķijas parlamenta viedokli. Kolēģi no Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas mm, kopumā ļoti augstu vērtē centienus izveidot šādu Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Un mēs, kā Grieķijas parlaments, esam apņēmības pilni palīdzēt, dot savu ieguldījumu šāda veida sociālā modeļa stiprināšanai Eiropā. Jo mēs uzskatām, ka tas nozīmē sociālo atbildību un godīgu tālāku sociālo attīstību. Bet šodien runājam par tādu vispārīgāku ietvaru ekonomikas pārvaldības kontekstā un Eiropas pusgada saistībā. Tas ir ietvers, kurā, manuprāt, mēs redzam arī šīs taupības politikas, kas šobrīd tiek īstenotas Eiropas Savienībā. Šīs politikas, nu vismaz manā valstī, uh, un pamatojoties arī uz finanšu datiem par, un sociālajiem koeficientiem, nav novedušas pie uzlabojumu finanšu situācijā. Tās nerada tiešus ekonomikas izaugsmē labvēlīgus apstākļus un vispārīgākā plāksnē raugoties, tās turklāt nav labvēlīgas arī pilsoņu dzīves apstākļu un dzīves līmeņu uzlabošanai. Šis ietvers tā kā rāda šie rezultāti, faktiski pievērsies fiskālā, fiskāliem pielāgojumiem un nebūtu nerunā par sociālo taisnīgumu. Grieķija tieši tāpat kā daudz citas dalību valstis to piedzīvojas uz savas ādas. Jo saistības, kas izriet no Grieķijas līdzdalības Eiropas Savienībā, kā arī dzan nolīgumi, ko tā parakstījusi ar iestādēm, ir vērsti uz to, lai šīs politikas īstenotu un lai darbība norisinātos tieši šajos ietvaros. Bet sociālās aizsardzības tīkls ir vajadzīgs, un tas vajadzīgs ir īpaši vairāk riskam pakļautajos sabiedrības grupējumos. Un man, vai, man šķiet, man būtu jāvērš uzmanību uz atsevišķiem aspektiem šai sociālās aizsardzības jomā, ekonomiskās pārvaldības kontekstā. Pirmkārtām, krīzes pārvaldībā šobrīd lielākā uzmanība tiek pievērsta fiskālai konsolidācijai un makroekonomikas aspektiem. Un šai kontekstā galvenais instruments, protams, atkal ir taupības pasākumi. Bet, ja skatāmies uz to, kādas tam visam ir sekas sociāli, tad man šķiet, ka mums ir jāmēģina rast citi instrumenti, ar ko nodrošināt izaugsmi un arī izsināt krīzi. Tā, lai vienlaicīgi veidotu atbilstīgas, pastāvīgas darba vietas, un tam vajadzētu būt galvenajam mērķim kopīgiem spēkiem mums jāpievēršas arī sociālo kritēriju sistematizēšanai visās Eiropas Savienības politikās. It īpaši Eiropas pusgada kontekstā. Otrām kārtām, ja kāda veida ekonomikas politika, kas tiek īstenota gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, būtu jāveido tā, lai tā ņem vērā sociālās sekas, ko radīs šādas, mm, šādas politikas īstenošana, kādas sekas būs uz darba vietām un sociālo kohēziju Tālāk, sociālā ilgtspējība ir elements, kam vajadzētu spēlēt būtisku lomu Eiropas pārvaldībā. Praksē mums ir vajadzīgs rast jauna veida līdzsvaru. Iesaistot šai darbā, piemēram, sociālo lietu ministrus, tāpat kā ekonomikas lietu ministrus. Mums nepieciešams garantēt pastiprinātu sadarbību un krietni lielāku sinerģiju starp šiem sektoriem, it īpaši starp EPSCO padomi un sociālo lietu ministru padome. Tātad um, ECOFIN un EPSCO. Otram kārtām mums turklāt jāpārliecinās, ka procesā atbilstīgi līdzdarbojas arī sociālajie partneri, un tie piedalās visās šajā, mm, šajos procesos. Aktīvi līdzdar, jālīdzdarbojas arī nacionālajiem parlamentiem un, protams, Eiropas parlamentam tālāk jebkāda veida politika, ja, tā, ja to veidojam tā, lai tā būtu ekonomiski ilgspējīga un sociāli taisnīga, ir jābūt tādai, kas problēmas risina atbilstīgā veidā, un tāpēc šādai politikai jāpanāk līdzsvars starp diviem šiem aspektiem - sociālo jomu un ekonomikas jomu. Runājot par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, gribu norādīt, ka lielā mērā pastāv tiesību akti, kas veicina sociālās un darba tiesības, bet nereti šie tiesību akti vai netiek īstenoti, vai nav pietiekami tālajoši. Mums ir vajadzīgs radīt uz augšu vērstu konverģences procedūru gan dalību valstīs, gan sabiedrībā kopumā. Un tieši šai lietai, šim mērķim jāpievēršas un jāveido cilvēka cīņai atbilstīgas un pastāvīgas darba vietas. Jāaizsargā valsts pakalpojumu, sociālo pakalpojumu sniedzēji, un sociālās tiecības jāpilnveido, nodrošināt sociālo taisnīgumu. Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveida jā, jāizteno tā, ka vērā tiek ņemti ļoti mainīgi apstākļi sabiedrībā Eiropā un pasaulē kopumā, un te es runāju par darba tirgu. Šāda veida informācija jāizmanto kā e, vadlīnija, lai veicinātu sociālo kohēziju. Eiropas sociāla tiesība pīlāram ir jāveicina un jāpapildina jebkāda veida centieni, kas tiek īstenoti darba ņēmēja aizsardzības jomā Eiropas Savienībā. Ja tas tā nebūs, tad tādā gadījumā šī pīlāra loma nebūs pilnvērtīga. Un tas būs vienkārši tukši vārdi. Sociālie partneri un dažādu veidu organizāciju dalībnieki un pilsoņi e, bū, būtu jā, jā, jāiesaist šajā procesā tā, lai tie spēlē būtisku lomu, vai nu īstenojot konsultācijas par gala īstenošanas procesu, vai arī, piemēram, nodrošinot tālāku īstenošanas uzraudzību. Un gribu pavisam konkrēti šeit atsaukties uz e, uz kolektīvo darba līgumu jautājumu attiecībā uz algām un tam līdzīgi, jo tas, jāsaka, ir viens no jautājumiem, par ko tieši šodien arī apspriežamies. Mēs taču visi ļoti labi zinām, cik pamatota cīņa šai kontinentā pēdējo gadsimtu laikā ir norisinājusies, lai panāktu šādas tiesības. Tāpat arī zinām, ka šīs kolektīvā darba līguma slēgšanas tiesības ir ārkārtīgi svarīgas esam panākuši šīs tiesības Eiropā. Un varētu domāt, ka tās ir tādas pamattiesības, tās nerad tiek uzskatītas par paši par sev saprotamām, bet jāsaka, ka situācija pamazām sāk šobīties, un daudzās dalībvalstīs situācija ir citāda. Nav vairs vienādu spēles noteikumu, vienādas svara pozīcijas, piemēram, sarunu pusēm, kārotbiedrībām no vienas puses un darba devējiem no otras puses koplīguma, slēgšanas un apsvēršanas tiesības manā valstī, piemēram, ir atceltas un pašreizējā valdība, nu, ar grūtībām cenšas šīs tiesības atjaunot, bet tas jāsaka nav īsti iespējams iestāžu iejaukšanās rezultātē. Šo kopējo darba līgumu kā koncepcijas atjaunošana ir vien, viens no solījumiem, ko Grieķijas valdība izteica iedzīvotājiem, un es ceru, ka šis solījums arī tiks izpildīts turpmākajos mēnešos. Mēs visi esam nodarbinātības komiteju dalībnieki savās valstīs un arī, protams, šeit Eiropas parlamentā, un tāpēc mēs labi zinām, ka šādas kolektīvo darblīgumu slēgšana tiesības un e, tiesību atcelšana ierobežo, kaitē darba ņēmēja tiesībām, un tāpēc mums jādara viss iespējamais, lai tiktu panākts vienoti saistoši noteikumi visā Eiropā par to, ka šādas tiesības uz kolektīvu darbu līgumu slēgšanu un noteikumu apspriešanu pastāv. Valstīm vajadzētu iejaukties nepieciešamības gadījumā un atbalstīt darba ņēmējus šai ziņā. Jo nevaram veidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ja šāda veida tiesības netiek nodrošinātas. Un ja atsevišķas dalību valstis var arī no tā visa izvairīties. Konkrētāk runājot, Es gribētu ierosināt, lai Eiropas komisija, kad tā veido sociālo tiesību pīlāru, balsta to uz diviem viens otru papildinošiem elementiem. Pirmām kārtām visu to plaisu identificēšanu un aizpildīšanu tiesību aktos un sociālajā kohēzijā, kas šobrīd pastāv tā, lai darba vide tiktu uzlabota. Un turklāt komisijai vajadzētu pārliecināties, ka tiek ņemti vērā arī jauni darba attiecību modeļi, un tie tiek līdzsvaroti uh, attiecībās da starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Gribu turklāt norādīt, ka mēs kā Nacionālā un Eiropas parlamenta pārstāvi nedrīkstam pieņemt uh, tādu nostāju, kur visu, tā teikt, skatām pa gabalu. Nē, darba ņēmēja šajā gadījumā ir ķēdes vājais posms. Un jebkāda veida politika, ko mēs veidojam, ja vēlamies, lai tā būtu godīga, ir jāizsver tā, ka mēs dodam priekšroku tieši darba ņēmējiem. Otrām kārtām jāizveido arī salīdzinošo kritēriju sistēmu. It īpaši attiecībā uz šo elastu drošību, jeb flexicurity angliski. Šādi kritēriji ir vajadzīgi, salīdzinošie rādītāji ir vajadzīgi, un tos vajadzētu balstīt uz paraugu praksi dalību valstīs. Un mums, kā parlamentu pārstāvjiem, ir jāsaka, ka tieši šajā jomā mēs pilnībā atbalstām domu par stabilu un drošu darba vietu veidošanu. tā, lai šādas procedūras katrā posmā būtisku lomu spēlē darba ņēmēju asociācijas un arotbiedrības. Jo pamatmērķis jebkura veida sociālā izvērtējuma sistēmai būtu nodrošināt nacionālo un Eiropas sociālo kohēziju, izvairoties no sociālā dempinga vienlaikus nodrošinot arī konverģenci attiecībā uz darba apstākļiem darba tirgos un tāpat arī sociālo darbņēmēju sociālo aizsardzību. Šādu kritēriju un salīdzinošo radītāju izstrāde un noteikšana varētu būt liederīga, piemēram, tos varētu izmantot kā no, tādu nodarbinātības radītāju attiecībā uz izglītību, uz bērnu aprūpi, nodokļu līmeņiem, jo ir ticis pierādīts, ka tieši šie visi elementi ir ļoti cieši saistīti ar nodarbinātības līmeni. Protams, ka jebkurš lēmums, kas tiek pieņemts, ir jāpieņem uh, kopīgiem spēkiem, iesaistot visas politiskās puses un aktīvi līdzdarbojoties arī darba ņēmēju pārstāvjiem lēmumu pieņemšanas procesā cik tālu man zināms, tad tas ir jautājums, kas šeit Nodarbinātības komitejā Eiropas parlamentā ir ticis apspriests. Un mēs vēlētos piekrist pašreizējai nostāja, respektīvi, ka izvirzītie priekšlikumi par Eiropas sociālo tiesību pīlāru izveidi ir virzās pareizajā virzienā. Un tomēr ir jau piedzīvotas zināmas sekas, un tās vajadzētu izpētīt. Mēs tās novērtējam un redzam, ka, piemēram, tās izriet no, darba, no šīs darba attiecību pārmaiņas sekas var būt tālajošas. Esam redzējuši arī kādu restriktīvi ierobežoju pol politiku, uh, izveid, iz, izmanto vienu otru dalību valstu, un jāsaka, nereti šāda veida politikas ir diametrāli pretējas priekšlikumiem, ar ko nāk lejā Eiropas komisija. Tās priekšlikumi noteikti būs liederīgi un pareizi, ja varēs nodrošināt tiesības uz veselības aprūpi, sociālajām tiesībām, mājvietu, uh, pilsoņiem visās ES dalību valstīs. Turklāt gribu piemetināt, ka mēs par īpaši svarīgu uzskatām mērķi atbalstīt bērnus, jauniešus, strādājošus mātes un vecāka gadagājumu cilvēkus piedāvājot viņiem īpaši specifiski finansētus instrumentus, ne tik vien piedāvājot viņiem situācijas analīzi. Tās ir grupas, kas riskam pakļautas visvairāk krīzes laikā Un visbeidzot, nedrīkstam aizmirst, ka sociālās tiesības ir universāls pēc sava rakstura, un tās attiecas uz ikvienu no mums. Nedrīkst būt neviens tāds sociālā tiesība pilārs, ja tas nav kolektīvs pēc sava rakstura, ja tas netiek piemērots un attiecināts uz pilnīgi visiem, kas dzīvo šeit Eiropas Savienībā, vienalga pie kādas uh, nacionalitātes, viņš vai viņa pieder, vai tas ir vīrietis vai sievieti, kāda seksuāla eh, orientācija ir šim cilvēkam. Uh, vai kāda reliģiska pārliecība. Lielas paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaidu iespēju tālāk veiksmīgi sadarboties. Es atvainojos, ja runāju pārāk ilgi. Paldies! Vielen Dank, Nikolaus! Paldies, Nikolaus! Un tad, kad eh, sāka uzstāties runātāji, mēs parasti viņiem dodam ieteikumus, cik ilgi viņiem vajadzētu uzstāties un tā tālāk, bet eh, šķiet, ka šoreiz eh, jūsu uzstāšanās noteikti nebija pārāk gara. Sāksim tagad diskusijas. Ir pieteikušies 12 runātāji. Domāju, ka varam atvēlēt līdz ar to katram runātājam divas minūtes. Pirmais izteiksies Ramāls Rāžoks no Latvijas. Dear all, concerning Latvian Parliament and European Pillar of Social. Runāšu par Latvijas parlamenta darbu sociālās dimensijas stiprināšana ekonomiskajā monetārajā savienībā. Šī ir tēma, kas Latvijas parlamentā ir diskutēta vairākas reizes, un tā rezultātā es gribēju pasvītrot, ka e, īstenojot reformu programmu, mēs esam izvēlējušies līdzvarotu pieeju, kas fokusēs ne tikai uz izaugsmi ekonomisko, bet arī sociālo attīstību. Uh, šī pieeja ir veicinājusi arī attiecīgo pārvaldības mehānismu izveidi, kam ir plaša perspektīva ekonomisko sociālos jautājumus aptverot, ir nodrošināta arī plaša viedokļu apmaiņa, un mērķis ir mazināt nabadzību un sociālo atstumtību kas attiecas uz um, šīm konkurences padomēm. Šeit mums ir diezgan skeptiska nostāja noteikti šo, šādu padomju ieguldījums varētu būt pozitīvs. Noteiktā ziņā tomēr, ja mēs runājam par sociālajiem un, un ekonomisko politiku, šeit jau nacionālā līmenī eksistē kaut kādas pieejas un programmas. Arī auga noteikšanas schēmas ir nacionālo valstu kompetence. Uh, jo šajā mehānismā ir atspoguļota individuālā pieeja. Uh, Um, attiecībā uz augu, um, augu nodešanas schēmu tiek ņemta arī sociālo partneru viedokļi un ir arī atšķirības starp valstīm, kas ir jārespektē. Jau vairāko gadu gadu garumā mums ir trīspusējā sadarbības padome, galvenais mērķis ir šeit ir veicināt nacionālā līmeņa sadarbību starp darbdevēja darbņēmē organizācijām un valdību. Šī padome arī piedāvā savus risinājumus risinājums cenšas izlīdzvarot sabiedrības un valsts intereses, palīdz īstenot un izstrādāt um, programmas par sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem, lai garantētu sociālo stabilitāti un lai uzlabotu valsts labklājību, kā arī mērķis ir veicināt šo līdzatbildību no sociālo partneru puses par lēmumiem, kas ir pieņemti un arī, lai īstenot koordinētu īstenošanu. Ehm, šajā padomē tika arī izskatīts valsts specifiskās rekomendācijas. Paldies! Dankeschön! Liels paldies! Tālāk Svetlana Angelova, kas pārstāv Starp un sociālo tiesību komiteju Bulgārijas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Bulgārijas valdība uzskata, ka aktīvs dialogs ar sociālajiem partneriem uh, Eh, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, ir ļoti svarīgs faktors, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību. Tādā ziņā mēs arī varam iegūt šo eh, konsensu par dažādiem jautājumiem. Bulgārijas eh, pozīcija par Eiropas pusgadu ir šāds. Mēs gribam, lai būtu iesaistīti arī sociālie partneri. Uh, jo sociālie partneri spēja arī dot savu ieguldījumu Nacionālo reformu programmu izstrādāšanā. Algas Bulgārijā eh, tiek izlemtas saskaņā ar likumdošanas aktiem. Un pirms šīs esošās prakses Bulgārijā Mm, visu, kas attiecās uz, uz šiem jautājumiem, kas noteica arī dzīves kvalitāti, to mm, noteica arī konkurences padomi. Mēs eh, savos darbos arī respektējam visus Eiropas standarts. Algas tiek noteiktas, ņemot vērā arī koplīgumus. Mēs darām visu, ko varam, lai nodrošinātu visu nepieciešamos apstākļus, kas mums palīdz nodrošināt um, labklājības pieaugumu iedzīvotājiem. Mēs vienmēr arī vaicājam sociāliem partneriem mm, viņu viedokli. Uh, ir nepieciešams nodrošināt konkurētspēju, un tāpēc nodarbinātības un augu politika tiek nepārtraukti attīstīta, un mēs cenšamies arī rīkoties elastīgi. Es domāju, ka mums um, ir jāstimulē arī iespēju robežās um, šo nodarbinātību un uzņēmējdarbību. Eh, saskaņā ar Bulgārijas likumdošanu nav tādu diskrimināciju pamatojoties uz reliģiju vai dzimumu piedarību. Visi saņem vienādu algu par vienādu darbu un šādu principu arī respektē visi darba devēji. Mūsu sabiedrība ir ļoti toleranta un šeit nav nekāda liela viedokļa šķirība attiecībā uz algu jautājumu Bulgārijā. Un folgt Tomas Mann. Paldies, tagad izteiksies Tomas Mans, viņš ir Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji. Žāns Klots Junkers ir pateicis, ko ļoti nozīmīgu. Tad, kad viņš sāka darboties komisijā, viņš teica, ka viņš vēlētos, lai Eiropas Savienība beidzot iegūtu sociālu seju. Jā, Engelkungs, tā ir jūsu ideja. Mēs esam daudz ko mēģinājuši darīt, bet ļoti daudzās jomās mums daudz kas nav izdevies, un tieši tāpēc arī cilvēki no mums novēršas, tāpēc arī ir šī radikalizācija. Šķiet, ka dažas valstis tiek galā ar to labāk, citas sliktāk. Ir darīts ļoti daudz, bet mēs īsti neko nesam tā, neko paveikuši. Uh, Eh, šis strateģisko investīciju fonds Junkera kungs vēlas nodrošināt, lai šīs investīcijas dotu pievienoto vērtību. Mēs esam mēģinājuši arī, piemēram, īstenot jauniešu garantijas. Daudzās valstīs tās nemaz nav īstenotas. Tās ir jaunošu iniciatīvas, kas ir paredzētas tam, lai mēs palīdzētu jauniešiem, bet no tā mēs arī neko neesam daudz ko mācījušies. Šīs ir ārkārtīgi svarīgas jomas, vai tiešām nevar pamanīt, ka šeit ir Eiropas pievienotā vērtība. Pagājušā nedēļa man bija iespēja kopā ar eh, ekonomisko un monetāro lietu komiteju viesoties pirms Atēnās. Un mēs redzējām, ka situācija ļoti smaga. Mēs tikāmies, piemēram, ar jūsu finanšu ministru un daudziem citiem. Mēs eh, redzam, ka ir ļoti daudz dažādu taupības pasākumu. Tie visi izskatās kā uh, taupība, bet mums vajadzētu saprast, ka šie pasākumi ir vajadzīgi, lai mēs varētu pēc tam atkal investēt, jo šie uh, pamata nosacījumi ir pareizi. Mēs domāju, ka mums vajadzētu saprast, cik ir tas ir svarīgi. Es piekrītu jums, ka nevar visu koncentrēt tikai uz fiskālo un ekonomisko pusi. Tas ir pareizi. Lūk, jautājums. Es zinu, ka tas ir ļoti smagi. Ir grūti nodrošināt, piemēram, reformas pensiju sistēmā jūsu valstī. Mums ir uh, jādod eh, cilvēkiem perspektīvas. Mums ir vajadzīgas tādas pensijas, kuras būtu patiešām eh, finansējamas. Mums ir jādod iespēju jūsu cilvēkiem dzīvot jūsu sistēmas ietveros. Tas būtu noderīgi. Paldies, tagad vārds Evangelos Baziakos no Grieķijas parlamenta. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία. Paldies par šo iespēju kolēģi izteikties. E, mēs dzirdējām, kā runājam man jau skunks, un es arī gribētu vērst jūsu uzmanību uz e, problēmām, ko izraisījusi Grieķija šajā lielajā ekonomiskā krīzē, un kā Grie Grieķija cieš no šīs krīzes, jo īpaši cieš jaunākā paudze. Uh, un situācija ir ļoti bēdīga. Mums ir pusotra miljona vai 26% bezdarbnieku. Mēs redzam, kā jaunieši tiek skarti jo īpaši, un tas ir ļoti sāpīgi arī ekonomiskai attīstībai mūsu valstī. Grieķija ir tā kā līdervalsts jauniešu bezdarba ziņā, un tas ir saistīts dēļ ekonomiskā, ar ekonomisko krīzi. To izraisa arī bēgļu krīze, kas skar Grieķiju dēļ Grieķijas geogrāfiskā novietojuma. Tā viss rezultātā ir tāda ļoti akūta sociālā krīze un nav optimisma un ir arī tāds izmisums, ko pauž plaši iedzīvotāju slāņi Grieķijā. Tas arī viss izdara spiedienu uz Eiropas Savienību. Mēs cenšamies mazināt jauniešu bezdarbu, mēs fokusējamies uz ilgspējīga darba tirgus radīšanu, kur jauniešiem būtu vieta. Mēs piedāvājam apmācību, mēs arī konsultācijas sniedzam jauniešiem, lai viņi varētu virzīties pa karjeras kāpnēm un atrast arī cienīgas darbvietas. Nu, mēs saņemam finansējumu un atbalstu no Eiropas Savienības, un, lai izmantotu šo finansējumu, mēs esam izstrādājuši pasākumus, lai atbalstītu noteiktas vācības schēmas, pašnodarbinātība, novatorisms, dažādas citas apmācību programmas tiek realizētas. Mēs arī esam attiecīgi mainījuši likumdošanu, lai arī darbdevēji būtu interesēti ņemt darbā jauniešus lai viņi turpinātu apmācīt savus darbiniekus, lai sniegtu attiecīgos stimulus, kā arī lai veicinātu sociālo dialogu. Neraugoties uz visiem šiem pasākumiem un centieniem, eh, mēs neesam redzējuši pagaidām liels rezultāts. Šīs programmas rezultātu vēl īpaši liela nav devušas, un mums ir nepieciešams strādāt vairāk Eiropas Savienībai ir efektīvāk jāsniedz atbalsts savām dalībvalstīm, šai, kas atrodas šajā ļoti grūtajā situācijā. Šī situācija, kā jau teicu, ir īpaši skar jauniešus. Mums ir nepieciešama sociālā kohēzija, bet arī solidaritāte. Ja nebūs solidaritātes, tad tādas valsts kā Grieķija, nespējas um, izdzīvot, un kādreiz mēs bijām ļoti līderējuši valsts, un tagad mēs esam pazaudējuši savu pozīciju. Paldies tālāk, uh, divas minūtes ir mūsu runāšanas laiks. Mm, Portugāls deputāts ir nākamais runātājs. E, kundze, tā ir no Portugāles parlamenta. Gomareša kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, gribētu runāt par sociālo modeli un taupību. Jāsaka, ka taupība eh, tikai palīdz kļūt bagātākām vēl tām valstīm, kas ir jau tā bagātas. Mēs redzam, kā dzīves līmenis Portugālē ir strauji krities, kā darba nosacījumi ir kritušies kvalitātes ziņa. 3% ir atšķirība dodarbinātībā starp vīriešiem un sievietēm arī bezdarba rādītāji ir viena no augstākajiem. Um, bet, um, jāsaka, īstermiņa um, bezdarbs uh, ir mazinājis, tomēr kopumā bezdarbnieku līmenis ir 9% no kopējā darba spējīgo iedzīvotāju skaita. Uh, pārsvarā tie ir ilgtermiņa bezdarbnieki uh, un ļoti daudz iedzīvotāji ir uz nabadzības sliekšņa. 400 tūkstoši nedarbojas tādās kvalitatīvās darba vietās, ļoti daudz ir, apmēram 37 ir jauniešu bezdarbi, bezdarbnieku. Ir nepieciešams uzlabot darba vietu kvalitāti, tā ir mūsu e, prioritāte, to atzīmē arī gada izaugsmes pārskatā un ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgas darba apstākļus, arī izvairīties no riskiem. Un eh, tādā situācijā jaunieši pameta valsti un tā paudze, kas ir labi sagatavota darba tirgumu, dod prom no valsts, tas ir viss ar negatīvām sekām. Uh, ir arī demog demografiskās kvalitātes um, krišanās, ir arī plašākas negatīvās sekas veselības sistēma, pensijas sistēma arī cieši. Nav iespējams reformēt visu šo situāciju bez sociālo partneru uh, piedalīšanās. Nacionālā konkurences padome uh, tā darbojas sociālo partneru laukā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams veidot trīspusējās padomas, tas vēl nav izdarīts, mums ir jācenšas veicināt um, sociālo jautājumu risināšanu, sociālo partneru organizācijas. Principā Portugālē eh, tas ir iespējams, tomēr um, budžeta situācija ir, um, nav laba, arī nodarbinātība neaug un nabadzība arī ļoti akūts jautājums. Mēs eh, cenšamies eh, iegūt, ja mēs nevaram trīskāršo A iegūt, tad vismaz vienu A reitingu. Tas būtu labi. Paldies. Eh, tālāk um, Aģējas kundze no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt sekojošo. Ja sociālā sēja ir viens tās aspekts, ko prezentē Junker kungs savās programmās, ja šī sociālā sēja, ko viņš prezentē, patiešām ir īstā Eiropas sēja, es ļoti ceru, ka šī likumdošanas iniciatīva drīz beigsies, un es uz to ļoti ceru. Uh, komisijas izpratne ir tik ļoti attālināta no sociālās situācijas, no sociālām sekām, ko izjūta Eiropa. Viņa tik ļoti attālināta ir no patiesās izpratnes, un arī Grieķijas piemērs šeit ir ļoti zīmīgs. Tas ir stāsts par to, ka šīs taupības programmas, taupības pasākumi ir iznīcinājuši visas sociālās sistēmas, un šie sociālie pasākumi ir, nav nesuši savu rezultātu, bet pilnībā iznīcinājuši sociālo tīklu. Šīs programmas ir tik ļoti tāls no patiesām vajadzībām, ko izjūt mūsu valsts, un valsts ir uz trūkuma robežas tāpēc nevajadzētu runāt par šiem reitīgiem 3A vai 4A, mums vajadzētu runāt par ļoti konkrētiem, efektīviem risinājumiem, ļoti specifiski. Prezidents Junkers ir rādījis Grieķiju kā piemēru. Viņš stāsta, ka uh, Grieķija ir kā lidaparāts, kas deg, un struktūrālās reformas esot vienīgais veids, kā palīdzēt mūsu valstī. Tiešām mums ir ārkārt situācija, un tomēr jārisina tas viss ar humānu seju, cilvēcisku seju. Vispārējais ir ja tukši vārdi, tas nevienam neko nepalīdzēs. Noteikti vismazāk palīdzēs tiem cilvēkiem, kas būtībā ir nolikt uz ceļiem un cieš trūkumu un badu. Paldies tālāk, Filips Kolderī no Francijas. Paldies, priekšsēdētāji. E, um, Eiropas ekonomiskā un monetārā savienība um, nevar staigāt tikai uz monetārās kājas. Šī krīze, kas 2015. gadā šķērso Eiropu, turpina, diemžēl, um, jaukt līdzsvaru. Tas ir gan fiskālajā, gan makroekonomiskā jomā, kā arī sociālajā jomā, un jo īpaši algu jomā. Uh, Mēs uzskatām, ka konverģence šajā jomā tiešām ir nepieciešamība, ļoti aktuāla šodien, jo īpaši ir nepieciešams domāt par konverģenci algu jomā. Um, Eirozona vairs nav instruments, kas ļauj izvērtēt konkurēt spēju. Uh, un alga ir, ir tāds risks, ka tieši ar augu līmeni tiek mērīta valstu konkurētspēja. Un ja mēs neliksim tam galu, uh, Eh, tad, eh, tad mums tiešām ir jāpjaukt visu, ko mēs varam, lai sakārtot konveģents līmenī algu noteikšanas jautājums. Eh, šeit komisijas pirmajā fāzē piedāvātie pasākumi, mūsuprāt, nav gājuši pārāk tālu. Minimālās algas noteikšana tā ir. Tā, Tie ir komisijas um, priekšlikumā. Tur rakstīts, ka katrā valstī tiek noteikta šī minimālā alga, bet tad uh, ir um, rekomendācijas, kas ir izteikts Eiropas um, pusgadam, teiksim, komisija izsaka kaut ko darba tirgumu, bet vajadzētu arī kaut ko regulēt algu jomā. Eh, lai šīs īpaši zemās algas tiktu paceltas, bet lai mēs nepieļautu sociālo dempingu. Eh, un runājot par konkrētu spēju, eh, šis jautājums jāsaista ar algu noteikšanas jautājumu, kā jau es teicu, un mums ir mm, arī varētu būt tāda observatorija, kur kopā ar sociālajiem partneriem varētu novērot algu situāciju. Un, uh, šos novērojumus varētu ņemt vērā, formulēt gan algu, gan makroekonomisko, gan citu veidu politikas. Lielas paldies! Vēl pieteikušies divi runātāji. Vēl papildus, tāpēc tagad būšu ļoti strikts un tālāk nevienu runātāju vairs nepieņemšu. Līdz ar to, nu, vismaz varēsim daudz maz pieturēties pie laika grafika. Tagad Rita Miller no Somijas lūdzu. Minūten. Divas minūtes. Äärimmäisen tärkeää, että Eh, puhu, kun puhu. Lielas paldies! Kad mēs runājam par sociālo jomu, tad no sociālās un ekonomikas rakstura mm, skatoties ir jāpanāk atbilstīgs līdzsvars, bet, nu, diemžēl, diemžēl tieši šī līdzsvara nereti nav un daudzās valstīs par to tiek aizmirsts. Bezdarbs īpaši skar jauniešus. Nu, tā tiešām ir viena no būtiskākajām un problemātiskajām parādībām šobrīd par sabiedrībā. Tā veidā, tādā ziņā nevar sabiedrība virzīties uz priekšrodas sociāla atstumtība, un e, jaunieši vairs nejūtas kā daļa no sabiedrības. Šobrīd Eiropā sastopamies ar virkni uzdevumu, lūk, e, imigrācija, patvērumu meklētāji, pieprasītāji, uh, Nu, tur, turklāt darba tirgu ir ar vienu tādu cilvēku, kas ierodas Eiropā, kas ir attiecīgi jāintegrē sabiedrībā. Un es runāju tieši par patvērumu, patvērumu pieprasītājiem, bet nedrīkst izmantot šo situāciju kā tādu aizbildinājumu divu ātrumu Eiropas radīšanai, respektīvi No vienas puses, lūk, ja veidojam kaut kādu darba tirgu, piemēram, patvērumu pieprasītājiem, un tad pārējiem kaut kādu citu, tas nav atbilstīgi. Uzskatu to par ļoti negatīvu parādību. Domāju, ka Eiropai šai jautājumā būtu jāiejaucas. Arotbiedrības šobrīd ir nonākuši ļoti sarežģītā situācijā. Va, tā, viņa nostāja ir ļoti vāja. sastopamies ar tādu Eiropas modeli, kam taču vajadzētu aizsargāt arotbiedrības. Bet šobrīd, diemžēl, aizsargāti tiek darba devēji. Un netiek ņemtas vērā viņu domas par algu aizsardzību un tam līdzīgi. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk no Eiropas parlamenta pārstāde Danuta Jazlovecka. Paldies priekšādātāji! Pilnīgā piekrītu Engelkungam, kurš teica, ka sociālajiem jautājumiem vajadzētu atkal parādīties Eiropas projekta pašā centrā. Darba tirgus visā pasaulā un Eiropā, protams, attīstās. Un tāpēc mums ir jāmaina arī mūsu attieksmi, jādomā par to, kādas sociālas politikas mēs veidojam Eiropā, un šais politikās attiecīgās izmaiņas jāatspoguļo. Handelkungs šīs um, komitejas priekšādātājs teica, ka tiesība aktu un ir īpaši dalību valstu tiesība akti nerat ietver virkni definīciju un noteikumu, kuru starpā, kurus salīdzinot varam secināt, ka ir arī visai ļoti atšķirīga izpratne par šo, defi, par šo jēdzienu interpretēšanu. Reizēm tie tiek pārāk plaši interpretēti. Nu, ļaujiet kaut vai divas lietas pieminēt. Nu, piemēram, sociālais dempings un nestabils darba vietas. Tie ir termini, ko iespējams interpretēt ļoti dažādā veidā. Un mans lūgums būtu šāds, lai mēs pareizi un atbilstīgi izprastu šo situāciju un lai būtu salīdzināms šīs situācijas, būtu vēlams saukt lietas īstajos vārdos un izvairīties no dažāda veida frāžainiem vārdiem, kas ļauj lietas pārprast. Nu, īpaši tad, kad runājam par tiesību aktu pieņemšanu par labu mūsu pilsoņiem, viņiem taču tie tiesību akti būs jāīsteno un tāpēc ir ļoti skaidri jāsaka, skaidri jāformulē lietas tā, lai tas būtu līdzvērtīgi visās 28 dalībvalstīs. Turklāt, ņemot vērā pārmaiņas, izmaiņas vajadzētu arī problēmu definējumu attiecīgi piemāgot. Nu, piemēram, šī vēlme uzlabot nodarbinātību. Nereti jautājumi, kas saistīti ar nodarbinātības uzlabošanu, tiek saukti par bezdarba apkarošanu. Nu, mums tas nozīmē kaut kur mm, smadzenēs pavīda doma par to, kā tad atbalstīt tos, kuriem nav darba. Un tas ir saistīts ar problēmām, jo bezdarba apkarošanu varētu formulēt arī citādi, piemēram, to saukt par cīņu par jaunām darba vietām, un tad šī aina ir pavisam citādāka. Tad mēs domājam par to, kā atbalstīt uzņēmumus, ģimenes uzņēmumus tā, lai viņi varētu nodarbināt vairāk cilvēku, jo tieši tie, šie MVU un ģimenes uzņēmumi ir tie, kas rada jaunas darba vietas. Tiek runāts par mūža izglītību. Es domāju, tie, kuriem ir gadu 20, kas tikko ir no skolas sola un vēlas iegūt neatkarību, mēs sakam, nē, jums ir vajadzīga mūža izglītība nu tad varbūt vajag runāt par profesionālo attīstību drīzāk, nevis par mūžizglītību. Jo, ja šīs lietas tiek nosauktas citā vārdā, tad neret tas rada milzīgas priekšrocības un labas pārmaiņas. Es gribētu jūs mudināt tieši uz to. Es atvainojos, ka mazliet ilgāk runāju. Paldies! Tālāk. Uda Špirke no Slovenijas. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lielas paldies priekšsēdētāji. Uh, ugotavljam, da Evropska unija ni bila pripravljena Priekšādētāji, liels paldies! Sirsnīgi jūs visus sveicu. Es varu konstatēt, ka Eiropas Savienība nav gatava šo ekonomisko recesiju akceptēt tādos apmēros, līdz kādiem tā pašlaik ir nokļuvusi. Kāpēc es to saku? Es uzskatu, ka sociālai apstākļi ir pasliknējušies pilnīgi visos līmeņos Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība gal galā ir eh, sevi definējusi kā vienlīdzīgu valstu savienību, un tā iestājas par sociālām tiesībām pilnīgi visiem. Eiropas Savienībai vajadzētu balstīties uz sociālām tiesībām, pretējā gadījumā tā vairs nebūs nekāda Eiropas Savienība. Šis trīskāršais A reitings ir ļoti laba politika, tas ir labs iesākums, bet es gribētu šeit uh, lielākas ambīcijas uh, šādas politikas īstenošanā. Ekonomika un sociālās tiesības varēs darboties Eiropā tikai tad, ja visi uh, to respektēs. Ja es paskatos, piemēram, uz uh, ekonomikas terminoloģiju, tad man ir apnicis nu, dzirdēja tikai par monetāriem pasākumiem. Mums ir gana daudz tādu pasākumu, kas darba ņēmēju un strādnieku uh, stāvokli tikai un vienīgi pasliktina. Sociālā politika, protams, nozīmē arī nodarbinātības, jauniešu un ģimeņu politiku, taču Politika nedrīkst visu laiku sašaurināt darba ņēmēju tiesības tikai, lai gūtu labumu eh, ekonomika. Tagad eh, Gabija Cīmere no Eiropas parlamenta. Godāmie kolēģi, ir skaidrs redzams, ka pašlaik esam dilemmas priekšā. Uh, No vienas puses mēs e, visi vēlamies vienu un to pašu spēcīgāku sociālo Eiropu, un no otras puses mēs visi arī saprotam, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp sociālās politikas prasībām, kādas tās ir nacionālajos ietveros. Mēs redzam, ka Eiropas līmenī šis jautājums par sociālajām vērtībām un sociālajām pamatiesībām vēl ar vien nav ieguvis centrālo vietu, un Tāpēc mēs īsti nezinām, vai mēs vairāk iestāmies par šiem valstu specifiskajiem ziņojumiem, vai arī mēs vairāk pievēršamies valstīm, kurām ir īpašs status, un uh, tad mēs atgriežamies atkal pie prasībām no Eiropas iestāžu puses, kas īstenībā runā pretī sociālas Eiropas principām. Mums ir jāsaprot, eh, kāds ir mūsu priekšstats par šo sociālo Eiropu tā, lai dalību valstu parlamentu un Eiropas parlaments varētu sadarboties. Ja mēs pieļausim, ka valdības padomē pārstāvēs pilnīgi citu politiku un teiks, ka, nu, nekāpiet šeit mums uz kājām, tā ir mūsu lieta, rūpējieties par citiem jautājumiem, tad mēs netiksim uz priekšu, mums pietrūks šī galvenā elementa. Mums ir vajadzīga solidaritāte, ja mēs vēlamies īstenot šos uh, principus, proti, ka jebkurā Eiropas vietā cilvēkiem tiks dota iespēja izkārpīties no nabadzības un iestāties par savām tiesībām. Mēs redzam, ka Lisabonas stratēģijas mēķi tagad ir pilnīgi aizmirsti. Mēs pieļaujam, ka pamatiesību harta tiek pārkāpta un tiek izvirzītas tādas prasības, kas eh, cilvēkus tikai el, eh, iedzēna dziļākā nabadzībā. Šis triskāšais Junker ieteiktais A ir ļoti labs, bet mums ir vajadzīgi konkrēti kritēriji, konkrēti izmērāmi mērķi. Tie ir izšķirošie jautājumi, pie tiem mums vajadzētu strādāt. Paldies! Lielas paldies! Tagad Adrians Solomons. Viņš pārstāv Rumānijas parlamentu. Mēs, domnule președinte, așa cum... Liels paldies, priekšsēdētāji. Tieši tā kā man jūs kungs teica, pēc krīzes taupības pasākumu mūsu problēmas neizra... neatrisināja, gluži otrādi tā sāsināja. Rumānijā to piedzīvojām. tika spērti pirmie soļi sociāla ekonomikas izveidošanai. 2010. gadā tāpat laikā algas tika samazināts par 25%, pensijas tika iesaldētas, minimālā alga, lik, algas likme arī tika ies, iesaldēta, bet problēmas turpinājās. 2012. gadā algas atkal palielinājās un pensijas tika no jauna indeksētas, bet 2015. gadā Rumānijā tika panākts gandrīz 4% izaugsmas rādītājs, un tas nolīmē, nozīmē, ka ja pieeja tiek pārdomāta attiecībā uz algu politiku Eiropas Savienībā, tad ir iespējams panākt daudz ko, piemēram, ekonomikas izaugsme. Mēs runājam tagad lūk par šo konkurētspējas padomu, tā ir tā jaunā doma, kas parādīsies. Redzējām to piecu priekšsādātāju ziņojumā, bet faktiski jau šeit runājam par algu kontroli. Šķiet, ka tas ir galvenais mērķis. Tiek runāts par uzraudzības mehānismiem attiecībā uz algām un netiek ņemt vērā nacionālie konkurētspēja ietekmējošie faktori, netiek meklēta tāda saskaņota stratēģija konkurētspēja. Mēs te bažāmies par izmaksām un izdevumiem darba tirgu, par algām, par to, ka samazinās sarunu vešanas potenciāls darba tirgu. Struktūra reformas arī jāpiemina šai ziņā. Mūsuprāt, tie šobrīd ir tādi kaitējoši pasākumi, un ar tiem nav iespējams atbilstīt, atba, atrisināt bezdarba jautājumu. Ir vajadzīgs veicināt pieprasījumu, bet pieprasījums pieaugs tikai tad, ja būs pirktspējas pieaugums visa veida ekonomiskajās jomās. Bet pašreiz īstenotā politika attiecībā uz pieprasījumu piedāvājumu radīs tikai tālāku plaisu algu ziņā, ieņēmumu ziņā un radīs nacionālā līmenī problēmas. Pēc tam būs milzīgas starpības, lielā, daudz lielākas starpības arī starp dalību valstīm un tikai starp dalību valstīm, bet arī vienas dalību valsts ietvaros. Mūsuprāt, risinājums ilgspē, tādai ilgspējīgai izaugsmai ir zinām kombinācija starp sociālajām struktūra reformām un cilvēku kapitālu, kas veicinātu tad visu šo darbību kopumā. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Alberto Montero no Spānijas parlamenta. Lūdzu. Alberto Montero. Alberto Montero. Lūdzu. Eh, buenas tardes, muchas gracias, presidente. Labu pēcpusdienu visiem priekšsādātāji, paldies. Mēs nevaram runāt patiešām par sociālu modeli Eiropai. Mums ir gan kopējais tirgus, jā, mums ir monetārās savienības politikas un virkni cita kopēja lietu, bet mums nav kopēja sociāla modeļa Eiropā. Un tāpēc diskusijās nevaram pamatoties uz kaut ko tādu, kas nepastāv. Ja mēs vēlamies šādu sociālo e- modeli Eiropā veidot, un nu tā šķiet vien, ka tā arī ir, ka to vēlamies, tad tādā gadījumā mums ir jāpārliecinās, ka tas nāk par labu visiem darbaņēmējiem un visās dalību valstīs. Savukārt, ja šāds Eiropas sociālais modelis patā, pastāv, un nu varam jau izlikties, ka tā tas ir, tad tas, ko pēdējos pāris gados esam piedzīvojuši, ir tas, ka šis sociālais modelis ir ticis vājināts, grauts, krīzes rezultātā ir radītas tālākas atšķirības starp dalību valstīm, bet arī dalību valstu ietveros ir radīta nevienlīdzība nacionālā līmenī Eiropas Savienībā un arī dalībvalstīs. Es domāju, ka Eiropas sociālais pīlārs var vainagoties ar panākiem tikai tad, ja ņemam vērā realitāti darba tirgu. Un manā valstī, Spānijā, piedzīvojam šobrīd to, ka ir tāda divējāda ietekme ko grūti risināt. Pirmam katam kvantitatīvi ietekme vairāk kā septiņus gadus bezdarba likme ir bijusi augstāk par 20%, augstāka kā Grieķijā. Arī par, lai arī mums nebija tik milzīga IKP krīze kā Grieķijā, mums ir arī milzīgs jauniešu bezdarbs. Uh, augstāks par 45%, redzam, ka ir problēmas ar darba vietu radīšanu. Tā vietā drīzāk tiek paiet, paliel, palielināts darba laiks, tātad pašreizējie darba vietas, tā teikt, tiek tādas izplestas, izvērstas plašumā. Arvien vairāk rodas problēmas ar drošām darba vietām, arvien vairāk ir tādu, kuriem ir darbs, bet nepietiek iztiks līdzekļu līdz mēneša beigām. Un tāpēc mums vajadzētu izbeigt šīs runas par šādu diferencētu telpu un makroekonomikas pielāgojumu pielāgojumiem. Tā vietā mums vajadzētu runāt par tādu telpu, kur kopīgiem spēkiem varam salikt galvas kopā un domāt par tādu ekonomikas un monetārās politikas pielāgošanu, kas uh, rada atbilstīgus labus rezultātus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Nākamī forā, kusamē. Liels paldies! es šais runās visās dzirdu, tikai mēs to darīsim, mēs to darīsim, bet vajadzētu vairāk praktiskā. Jo praksē netiek darīts pilnīgi nekas tāds, kas mums palīdzētu izkļūt no, šī, no šīs bezizējas. Mēs esam vienojušies, mēs esam diskutējuši, nākuši klē ar priekšlikumiem, dažāda veida risinājumiem, bezdarba, apkarošanai jauniešu vidu un tā tālāk. Bet kas notiek praksē? Ne, ne visām dalību valstīm ir iespēja īstenot visas šīs programmas. Nu jau piecus gadus Grieķija ir bijusi taupības programma žņaugos. Un Grieķijas valdība tika piespiet, piespiesta pilnībā liekt savu muguru kreditoru priekšā. Bezdarbs ir vienkārši uz, uz tā pieaug skārprāts, redzam, kas notiek ar veselības aprūpes sistēmu, redzam, ka ar šīm elastīgajām darba formām darba ņēmē tiek eksploatēti. Kāda jēga nosaukt mērķus, ja nevaram tos īstenot, ja nevaram uz tiem iet? Sociālais dempings. Protams, ka tas pastāv Vairs nav nekāda veida kolektīvo darba līgumu slēgšanas iespēja, un manies kungs jūsu valdība nekādā veidā nebūtu necīnās par darba ņēmēju tiesībām. Jūs pirms vēlēšanām nācāt klajā ar neskādiem solījumiem, un kas ir noticis, jūs esat rīkojies tieši pretēji apsolītajiem. To pateiks jums gan vienkārši lauksaimniecīgs, gan augstākās uh, fizikas uh, zinātnieki. Jūsu politikas ir izgāzušās. Jaun, jaunie prāti, gudrākie zinātnieki, visi ir devušies no valsts prom, lai meklētu darbu citur. Kā tad jūs varat gribēt panākt izaugsmi ar visu to uzņēmumu nodokļu bāzi, kas tiek uzlikt uzņēmumiem? Uzņēmumi tiek spiesti slēgt, slēgt savu, beigt savu darbību. Šis PSI un sociālais fonds un pensijas, kas tur notiek? šī pēdējo piecu gadu laikā īstenota, tau, īstenotā taupības iespēja eh, programma nav nesus rezultātus. Un ja citas valstis, to, citas valsts mūs tikai piespiež to turpināt. Paldies, tālāk Eiropas parlamenta pārstāvs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji, saka Sanders kundze. Ir taisnība, un mēs ļoti labi zinām, ka atsevišķās dalībvalstīs, pat daudzās dalībvalstīs Eiropā, iedzīvotāji cieš, cieš no tā, ka nav stabilitātes, ir bezdarbs, un arī es gribētu teikt, ka ir nepieciešams paskrīties realitātei acīs, un turklāt mums ir jābūt daudz sociālāk orientētiem, nekā tas ir šobrīd. Un šī iemesla dēļ priekšādētāji grib minēt divus punktus. Pirmais nepieciešams labāku īstenot labāku sadarbību starp dalību valstīm, starp dalību valstīm un Eiropas līmeni. Man jau teica, ka lūk, esam izveidojuši virkni instrumentu Eiropas līmenī, ko iespējams izmantot, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, pret bezdarbu kopumā, ilgtermiņa bezdarbu, vai, piemēram, lai dotu priekšrocības mobilitātei darba jomā Eiropas līmenī. Bet beigu beigās jautājums, ko tiešām vēlos šodien uzdot, ir šāds. Jā, protams, Eiropai ir jāuzņem zināma atbildība, bet kā tad tas, kā šie instrumenti tiek izmantoti konkrēti dalību valstīs? Vai tie tiešām tiek piemēroti? Kā tiek sekots līdzi konkrētajām valstīm izteiktajām rekomendācijām? Kādas reformas tiek īstenotas dalību valstīs? Es domāju, tie ir jautājumi, uz kuriem mums patiešām ir vajadzīgas atbildes. Otrām kārtām vēl viena lieta, ko gribēju teikt, nepieciešams saprast, ka nedrīkstam vērsties pret sociālo pīlāru un to pretstatīt ekonomikai. Nē, es domāju, ka ir vajadzīgi abi šie pīlāri, un sociālais pīlārs pilnīgi noteikti zināmā mērā pat gūtst atbalstu no šī otra, no ekonomikas politikas pīlāra. Un tad kā mē, mums ir jādomā par to, kā palīdzēt uzņēmiem radīt darba vietas, kā mēs varam radīt jauniešos vēli, at, vēlmi attīstīt sevi uzņēmī, uzņēmēju garu. Nu, lūk, es domāju, ka šiem jautājumiem vienam otru jāpapildina, un tas tam jānotiek gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Tātad ekonomika, sociālā joma, uzņēmēja darbība. Es domāju, ka tieši sinerģijas rezultātā varam radīt darba vietas un tālāku attīstību. Un tieši tā mēs varam piesaistīt pilsoņus šim Eiropas projektam. Paldies! Paldies! Tie bija visi diskusiju dalībnieki, kas vēlējās izteikties. Tagad došu vārdu abiem runātājiem. Un divas, divar pus minūtes, lai viņiem būtu iespēja um, īsi izteikties par dažiem aspektiem. Lūdzu. Do. Paldies priekšsēdētāji. Lielākā daļa tēma ir tāda, kam es piekrītu ne tikai ekonomiskie jautājumi, bet arī sociālais e, līmenis ir jāņem vērā, jo ekonomika nevar attīstīties bez sociālā aspekta. Un arī ir svarīgi veidot sociālo dialogu, to uzturot, uzturot tādā līmenī, kā ir, vai arī ir jāuzlabo, ja tas nedarbojas labi uz šo brīdi. Un šajā situācijā, kad mēs ejam uz priekšu ar diviem ātrumiem, e, cilvēki, kas ir visnabadzīgākie, tie cietīs visvairāk. Jebkurā gadījumā daudz vairāk nekā citas iedzīvotāju grupas. E, es uzskatu, ka sociālajā jautājumā sociālā daļa e, Eiropas Savienības politikā ir jau atspoguļots 1989. Eh, gada fundamentālajā darba ņēmēju līgumā vai hartā. Šis dokuments ir parakstīts vēl pirms Maastrichts līguma, bet eh, tātad šis līgums eh, dokuments ir bijis un gadu gaitā ir mm, bijuši kaut kādi procesi un mm, nevienmēr ekonomika un sociālās jautājums ir saskaņoti, un tas mm, arī liek mm, bažīties, ka ir ļoti daudz lietas, kas to, ka tās ir īstenots, bet tās varbūt arī īstenots daudz vēlāk, tāpēc, ka cilvēki ir zaudējuši savu uzticību. Te mēs jau runājam par jauniešu institīvu, tas ir ļoti labi, bet ir nepieciešams laiks, jāskatās vidējā termiņā un ilgtermiņā, jo ir ļoti daudz arī citu faktoru, kas jāliek kopā mm, un jāņem vērā ne tikai izglītība un kāds atsevišķs daļas, te ir ļoti daudz aspektu, kas jāliek kopā. Un arī uzņēmumi nerada pārāk daudz darba vietas. Šeit arī šis jautājums par kompetenci, par uzticēšanos, tāpēc šeit pietrūkst arī sociālais dialogs, ir nepieciešamas iniciatīvas, un Eiropas pilsoņiem ir, ir jāuz, jāsasniedz šī īspratne, ka Eiropas Savienība ir spējīga rīkoties izlēmīgi arī sociālo jautājumu jomā, un tas mm, būs ar pozitīvu ietekmi gan vidējā, gan ilgajā termiņā. Jāatzīst, ka tas, ko teica Žazavieskas kundze, kas runāja, ļoti skaidri, ka ir nepieciešams teikt visām dalībvalstīm stāstīt par mm, Eiropas pasākumiem. Tātad Eiropas līmenī ir mm, izstrādāti kaut kādi pasākumi un mm, to pārņemšanas procesam dalībvalstīs jābūt ļoti skaidram, ļoti saprotam. Tad varbūt tiešām arī Eiropas parlaments un komisija ir lēmušas arī pagriezties vairāk sociālo jautājumu pusē, tikai ekonomiskie jautājumi tiek skatīti, un uh, tas ir labs un pareizs risinājums un virziens. Dankisējā, Nikolaus. Paldies, Nikolaus. Tagad uh, jums tiek atvēlētas trīs minūtes. Κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο των επιπλέον. Paldies par to, ka piešķīrāt man papildu laiku. Es gribētu sākt ar kādu komentāru. Es šodien aiziešu prom no šīs sanāksmes un arī pēc rītdienas sanāksmes. Es iešu prom optimistiskāks nekā, teiksim, es biju vakar vai aizvakar, es uzklausīju kolēģu viedokļus, kolēģi nāca no dažādām valstīm, dažādām politiskām kustībām, un visi kolēģi uzdeva ļoti nopietnus jautājumus. Bet kas ir pavērsis mani uz šo pozitīvo pusi? Es konstatēju, ka kolēģi no citām valstīm ir sapratuši, ka Grieķijas eksperiments ir izgāzies, un to mēs pierakstīsim vēsturē kā mācību, mācību, ko nevajadzētu atkārtot nekad un tas eh, ir saistīts ar kolēģa Manna mm, ja, uz to jautājumu Viņš vaicāja par eh, reformām sociālajā sektorā. Eh, Fondulis kungs teica, ka mēs neko neesam reformējuši, kritizēja manu valdību. Tā tas nav. Mēs veicām reformas. Mēs veicām reformas institūcijās. Grieķijā sociālā sistēma ir tikusi pētīta un diskutēta jau kopš 90. gadiem. Tā bija ļoti neort paradoxāla sistēma. Eksistē ļoti dažādi un daudzi mm, sociālās labklājības fondi un atkarībā no um, attiecībām ar valdības struktūrām, attiecīgais fonds un programma arī tika piemēroti. E, lūk, bankas un olimpiskās struktūras ir Viņi varēja jebkurā brīdī pārtraukt savu darbību, atlaiks darbinieks, izmaksāt kaut ko un bija stipri brīvāki savā rīcībā. Un mums bija nepieciešams reformas. Mēs e, esam saņēmuši kritiku par to, ka mēs vasar, vasarā parakstījām šo vienošanos. Jā, mēs parakstījāmies, e, lai izvairītos no vēl lielāku naudas summu zaudēšanas. Un tagad Mēs cenšamies uh, arī tikt vaļā no agrīnās pensionēšanās. Vai jums šķiet, ka tas ir pasākums, ko mēs varam izvērt bez politiskām izmaksām? Cilvēki iet pensijā pēc 50 gadiem, tagad mēs paceļam pensijas vecumu Un tagad mums bija divi varianti, ko darīt, viens vai otrs variants, un ko mēs varējām darīt. Mums bija milzīgs iztrūkums mūsu finansēs, vai nu mēs samazinām pensijas, vai arī mēs rādam kaut kādu citu pensijas maksas sistēmu. Mēs izvēlējāmies otru variantu. Bija iedzīvotāja grupas, un joprojām ir, kas sūdzas, un viņiem ir taisnība viņiem vajadzēja arī pieņemt šo sešu gadu periodu un memorandu. Un tad mm, no valūtas fonda es dzirdēju tādu formālu ziņu, ka mums atkal vajadzēja samazināt pensijas. Es gan neesmu ekonomists, bet ko mēs darīsim? Paņemsim pensionāru naudu, kas jau tā saņem daudz mazāk nekā vidēji Eiropā esošais pensionārs. Mēs paņemsim šo sīkās naudiņas no viņiem un ko, ko mēs darīsim? Lai atmaksātu kredītus vai? Tā mēs redzēsim, ka šī nauda atstāja ekonomiku un kas tad notiks? mēs eh, zaudēsim atkal jaunas darbvietas. Un ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka sociālās eh, sistēma, sociālā sistēma, sociālā apdrošināšana un nodrošinājums būs vēl sliktāks. Ja te ir nepieciešams reformas. Bet eh, mēs negribam visu kritizēt un atmest. Bet krīze bija un kas tad maksā par šo krīzi Grieķijā? Vai tā ir Eiropa, kas grib, lai tai būtu sociāla seja? Ja mēs gribam, lai būtu sociāla seja, tad jāturpina cīņa. 90% Grieķijas iedzīvotāju ir jau samaksājuši pārmērīgi par šo krīzi, un pārējie 10% neko nav samaksājuši vai arī pat ieguvuši kādu peļņu, tāpēc mums ir jāatrod iespēja piesaistīt šos 10%, kas neko nav ieguldījuši vai pat ieguvuši, kļuvuši bagātāk no krīzes, mums jā, jāizmanto viņi. Bet eh, šeit ir eh, dažādi viedokļi. Eh, saka, ka lūk, liberāļi grauja Eiropu. Um, mēs redzam, ka arī galēji labējie spēki sāk aktivizēties. Es nezinu, kas būs tālāk, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem. Ir arī kreiso ideoloģija. Un um, tad mēs varētu nonākt arī pie tā, ka mums ir atsevišķi nacionālās valstis un ir pretruns, un, eh, un tas ir izraisījis eh, divus pasaules kārus, un mēs negribam, lai izsa, izraisītos trešais pasaules karš, un tam mēs esam izteikti pret. Visi redz eh, šīs objektīvās politikas, kuras īsteno lielākie spēki, kam ir kapitāls, un mums ir jāapzinas un jācīnās visiem jāpretojas kopīgiem spēkiem. Paldies! Līdz ar to šis panelis ir pabeigts. Es gribētu sirsnīgi pateikties Žoržam Engelam un Nikolausam Moniosam par viņu uzrunām, par viņu dalību diskusijās. Ļausim šiem referentiem atstāt prezidiju galdu un uh, mēģināsim pēc tam arī uzaicināt nākamos referentus, bet uh, pa šo laiku es gribētu arī nodrošināt tādu kā nelielu pāreju. Šķiet, ka situācija ir um, mazliet sarežģīta. Mums vajadzētu precīzi formulēt, ko mēs īsti domājam. Domāju, ka mums ir skaidri konkrēti cipari, balstoties uz uh, OECD definīciju. E, pašlaik e, m, Eiropā dzīvo miljoniem cilvēku, kas ir pārkāpuši nabadzības slieksni. Un e, šis skaitlis ir precīzi definēts, to ir definējusi Eiropas sadarbības un attīstības organizācija. Es uzskatu, ka mums vajadzētu skatīties pareizajā virzienā. Galu galā nabadzība nav problēma, kas skar tikai krīzes valstis. Um, Londonā 27% cilvēku dzīvo tuvu vai pat uh, zem nabadzības sliekšņa. Un līdz ar to nabadzība ir masu fenomens, to mēs varam tagad konstatēt Eiropā. Pēdējie gadi ir pierādījuši, ka mēģinājumi uzlabot ekonomiku un uzlikt šo slogu cilvēkiem uh, īsti nefunkcionē. Tas noved pie tā, ka cilvēki zaudē uzticēšanos. Un viņi zaudē uzticēšanos ne tikai Eiropai, bet arī politikai kopumā un ļaunākajā gadījumā arī demokrātijai. Domāju, ka tas mums noteikti ir jāņem vērā mūsu tālākajos apsvērumos. Mums eh, tas ir būtiski arī no nodarbinātības un sociālo lietu politikas aspekta. To nevajadzētu uzskatīt pa, par kaut kādu uh, pārpalikušu vai mm, blakus produktu labākai ekonomikai. Te ir runa par patstāvīgu pīlāru Eiropas ekonomikā, un to tā vajadzētu arī definēt. Uzskatu, ka mums vajadzētu diskutēt ar komisiju, mums vajadzētu arī vest šīs sarunas tālāk Eiropas līmenī. Mums ir jāsaprot, kā vajadzētu izskatīties šiem sociālajiem minimāliem standartiem. Te nav runa par minimuma standartiem, te ir runa par mazākajiem obligātajiem standartiem, kurus var jebkurā gadījumā virzīt vienmēr uz augšu. Es gribētu teikt, ka ekonomikā vēl ar vienu ir ļoti daudz dažādu slogu, un to būs grūti atveseļot, ja mēs neņemsim vērā sociālos aspektus. Mums būs vajadzīgas dažāda veida investīcijas, tā skaitā privāta investīcijas, mums būs jārada jaunas darba vietas, un es gribētu šeit teikt, ka te ir runa par tādām darba vietām, kas nodrošina normālu iztiku, kas nav atkarīgas no nekādiem pabalstiem un kas nodrošina šo iztiku ilgtermiņā. Es eh, gribētu arī eh, parunāt par Junkera kunga priekšlikumu. Uh, Tātad te ir runa par viņu investīciju plānu Eiropai. Uzskatu, ka dalībvalstīm kopā vajadzētu vairāk investēt jaunās darba vietās, strateģiskā infrastruktūrā, pētniecībā, attīstībā, novatoriskumā, tas viss ir būtiski. Tam visam ir vajadzīga kopīga pieeja no Eiropas, un tieši par to mēs arī diskusēsim nākamajā panelī. Es gribētu sveikt eh, Brigiti Vandētburgu, kas ir eh, sociālo lietu un nodarbinātības komitejas vadītāja no Līderlandes. Sirsnīgi sveicam. Un sveicu arī Jaroslavu Zabadilu. Viņš ir sociālo lietu komitejas priekšādātājs Čehijas parlamentā. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu vidū! Kopā ar jums mēs uzsāksim diskusijas. Došu vispirms vārdu dāmām. Brigitei, viņai lūdzu vārds. Danke vielmals, uh, dear chair and colleagues of the European Parliament. Paldies, uh, godējamie kolēģi no Eiropas parlamenta un arī no nacionālajiem parlamentiem. Uh, šī te mūsu sarunas tematika ir ļoti svarīga arī Nīderlandes pārstāvu palātē. Es gribētu runāt par sekošām lietām. Vispirms mainīgā pasaule. Uh, pasauli, e, kur mēs dzīvojam, un arī izaicinājumi, kas mums ir iekšā e, tālāk pilsētu un reģionu loma, un arī jauno uzņēmumu nozīme, un visbeidzot robotikas iespējas un izaicinājumi. Vispirms runāšu par mainīgo pasauli un izaicinājumiem. Uh, Eiropas Savienības ekonomika lēnām atvesaļojas un akcents ir novirzījies no krīzes apkarošanas uz fondu izaugsmes veicināšanai izveids. Šī diskusija arī to parāda. Vispirms mums ir jāsaprota, ka sabiedrība un darba tirgus vairs nav tā, tādi paši kā pirms krīzes. Tas viss ir diezgan mainījies, un tāpēc mm, mums ir jāmaina domāšanas veids par to, kā kā, kā dot darbu vairāk sievietēm un vīriešiem. Tas ir arī viens no mērķiem Eiropas stratēģijai līdz 2020. gadam. Ir nepieciešams uzlabots līdzsvers Eiropas darba tirgu, lai darba pieprasījums arī darba piedāvājumam būtu pielāgots. Un darbdevējiem un darba ņēmējiem jābūt stimulētiem strādāt kopā, lai radītu izglītības programmas, kas um, būtu, rezultātā būtu devušas arī arot programmas, kas labāk sagatavotu jauniešus darba tirgumu. Labi apmācīts uh, darba spēks, kā arī mācekļi, kas ir jau uzņēmē darbības iemaņas apguvuši jau sākumā. Tas viss um, padara valstī atraktīvāku multinacionāliem uzņēmiem, ir iespējams radīt arī ekscelences centrus un jaunos uzņēmumus stimulēt. Lai vēl labāk uzlabotu iespējas un izredzes jauniešiem iesaistīties piedalīties darba tirgu. Nīderlandes valdība ir noslēgusi vienošanos ar darba devēju un darbņēmēju organizācijām, lai radītu vairāk kā tūkstots darba vietas, mācekļu darba vietas uzņēmumos. Tas viss ir jauniešiem. Un visbeidzot mēs uzskatām, ka, ka īpašā minimālā jauniešu alga, kas mums ir Nīderlandē, dod papildu iespējas jauniešiem nodrošināt labāku iekļaušanos darba tirgu. Uh, Tālāk par viedajām pilsētām un reģioniem to loma. Strādāšana visiem kopā ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu darba vietas. Um, Nīderlanda nav liela valsts, um, tāpēc es runāšu par mūsu pilsētām, bet mūsu valsts ir tāda, kur ir tikai dažas pilsētas, un vispārējais ir mūsu lauki. Bet um, ir iespējams arī uh, stimulēt e, mūsu pilsētas. Un šeit e, izšķirīgā nozīme ir piedāvāt attiecīgās iespējas, e, piemēram, dot tādas atļaujas, kur ir iespējams atrast labākās izvietošanās vietas uzņēmumiem, un arī universitātes ir jāiesaista, kas investētu uh, mūsu nākotnes darba spēka izglītošanā kā arī atbalsta tās firmas, kas izmanto novatoriskus risinājumus, kā arī rada darba vietas. Visus šos kopā apvienojot ir iespējams veidot viedās, gudrās pilsētas, un Endhoven ir arī ļoti labs tāds piemērs Nīderlandē, kur šāda kombinācija darbojas. Endhofenā atrodas dienvidos. Šo pilsētu izveidojuši lielie Nīderlandes uzņēmumi, kā piemēram Philips. Uh, Un 2011. gadā eh, reģions Eindhoveni eh, tika proklamēts kā viedākais reģions mm, visā pasaulē, un to izdarīja Intelligent Community Forums. Eh, šeit ir bijuši jauni uzņēmumi šajā reģionā, bet arī vispārējā daļa ir tāda, kur tiek veicināts inovācijas un viedo pilsētu loma ļoti svarīga, un lai veicinātu šādu kustību, visu līmeņu valdībām jāsadarbojas ar skolām, ar universitātēm un ar darba devējiem. Tālāk nākamais par jaunu uzņēmumu nozīmi. Jūs jau zināsiet, un dažiem to runāja, ka ir ļoti daudz ģimenes uzņēmumu un arī MVU, kas ir svarīgi darba vietu radīšanai, bet arī jaunie uzņēmumi ir tikpat svarīgi Viena šāda institīva eh, uzņēmums sauc Delta. Šo institīvu ir atbalstījis Nelī Krusvīšā komisāra, un uzņēmums grib izveidot vislabākās darba uzsākšanas apstākļus jauniem uzņēmumiem. Un ir inicijēts šāds jauno uzņēmumu festivāls, kur gan investētāji, gan uzņēmēji tiek savesti kopā, uh, Un šajā festivālā ir piedalījušies ļoti e, svarīgi runātāji, kā piemēram Apple ģenerāldirektors e, un citi, kā arī, piemēram, Alibaba uzņēmuma vadītājs bija e, turklāt, un viņi visi uzstājās ar iedvesmojušām runām, lai iedvesmotu mūsu uzņēmējus, sakot viņu piemēram. Un pirms dažiem gadiem Bils Geits arī tikās ar um, jauno uzņēmumu pārstāvjiem mūsu valstī, kā arī uzstājās parlamentā. Viņš runāja par inovācijām privātajā sektorā. Jaunie uzņēmumi, tiekoties ar slaveniem uzņēmumiem, iegūst uh, iespēju piekļūt uh, jaunam finansējumam. Banks nevienmēr eh, labprāt dod šādu finansiālu atbalstu, bet eh, šādu pasākumu rīkojot ir iespējams piekļūt arī citāda veida finansējumam, ne tikai iedvesmai. Un eh, arī parlamentā mēs nesen balsojām par šo startup darba kārtību, tad bija 43 priekšlikumi, ka, lai uzlabotu uzņēmēju darbības klimatu un labāku piekļuvi finansējumam nodrošināt. Šādā ziņā uh, Mēs runājam arī par šo crowdfunding konceptu. Tas ir atkal jauns tāds veids, kā radīt jaunas darba vietas. Un Nīderlandes parlamentā attiecīgā komiteja pagājušā nedēļa organizēja apaļā galda diskusiju, kur mēs runājam par iespējām uzlabot iespējas, kā izmantot šo crowdfunding principu, iesaistot uzņēmumu pārstāvjus un arī Nīderlandes uzraudzības institūcijas attiecīgās nozares. Uh, Un arī parlamentam šeit ir liela loma, ir iespējams arī stimulēt novatoriskas idejas un praksi. Un tālāk uh, par šo robotu uh, pieejas izmantošanu. Robotika lai mēs varētu turpināt gūt labumu no inovācijām un jauniem uzņēmumiem, mums ir jāsaprot, ka, pilsē, eh, ka visu pasauli kļūst aizvien digitalizētāka. Ir tehniskā, tehnoloģiska attīstība un arī robotehnikas attīstība ietekmēs mūsu tautsēmniecības un mūsu darba tirgu. Nīderlandes eh, nodarbinātības sociālo lietu komiteja izlēma negaidīt uz sekām, bet rīkoties jau tagad un tik pieņemts lēmums, eh, nāk lajā ar iniciatīvu un, un eh, pētīt kādas eh, iespējas un kādu rezultātu sagaidām no noteiktiem tehnoloģiskiem jauninājumiem. Mēs veicām pētījumu, ieskatījāmies nedaudz pagātnē, skatījāmies, kā laika gaitā, kā tehniskie risinājumi pie kā, kādiem rezultātiem ir noveduši. Un no šī vēsturiskā pētījuma mēs varam paredzēt arī situāciju uz priekšu no šodienas. Mēs varam apmēram modelēt, kas iegūs un kas zaudēs. Šādā veidā mēs varam arī paredzēt šīs iespējas un izaicinājumus, ar ko būs jāsaskars. Attiecīgi mēs varam pielāgot mūsu nu, spējas, mūsu interesēm Kā mēs varam turpināt darbu ar izglītības programmām, kā mēs varētu stimulēt jauniešiem izvēlēties kādu citu varbūt mācību līmeni, mācīties ne tikai psiholoģiju, bet uh, un varbūt tehnoloģiskais uh, virziens arī ir interesants, kā arī ir arod izglītība jāatbalsta jāskatās, kā varam nodrošināt uh, tiesisko aizsardzību vai juridisko palīdzību zināmām apdraudētām grupām. Ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt šobrīd. Nīderlandē notiek debate, un tas ir ļoti iedvesmojoši strādāt pie šiem jautājumiem, iesaistot dažādus politiskos grupējumus. Un visbeidzot, kā teicu iepriekš, strādāt visiem kopā, iedvesmot, arī izaicinot, ir ļoti svarīgi bet rīcība un atbildības uzņemšanās pašu valstī nebaidīties no grūtu un ētu lēmumu pieņemšanas tādu, kas pēc tam ir jāskaidro iedzīvotājiem, um, ta, ta, tam ir izšķirīga nozīme, lai nodrošinātu nākotnes veiksmīgu iznākumu, lai būtu konkurence un arī lai radītu eh, konkurētspēju un lai būtu mm, darba radīšanas iespējas. Uh, Un arī mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt sadarbības ar parlamentiem, ir jāmainās ar informāciju, ar labākās prakses, piemēram, tas ir svarīgi ne tikai starp nacionāliem parlamentiem, bet arī atsevišķu deputātu līmenī, starp nacionāliem parlamentāriešiem un tā, Eiropas par, parlamenta pārstāvjiem, un te mēs ne tikai veicam šo demokrātisko kontroli, bet arī mēs varam mācīties no labajām idejām un no neveiksmēm. Varbūt tieši no neveiksmēm vislabāk var mācīties. Es arī agrāk biju biznesā, un tad, kad kaut kas neizdodas, tad tā ir vismagākā un kritiskākā mācība. Es eh, esmu no savas puses devusi savu ieguldījumu, un tagad eh, es labprāt dzirdēšu savu kolēģu viedokļus, un eh, labprāt uzklausīšu šos viedokļus, ko paldiesiet šeit šajā formā. Paldies Brigitē Vandenburgai par šo pirmo runu. Es gribētu norādīt, ka Jaroslavs Savradils ne tikai vadā komiteju, bet Viņš ļoti ilgu laiku ir bijis arī arotbiedrības priekšādātājs Čehijā. Tāpēc varbūt šīs atsauces uz arotbiedrībām arī ir ļoti būtiskas. Es viņu gribētu sveikt um, arī tāpēc, ka pats esmu darbojies arotbiedrībās. Lūdzu, Jaroslav, jums vārds. Paldies, Tomas. Jā, paldies. Nu, skatos, ka sēžu sev blakus gandrīz kā tādai sociālai ienaidniecei, uzņēmējai. Hm. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. To teica Hamlets jau pirms daudziem gadsimtiem. Nu, Čehijā attīstība krīzes laikā bija visai īpaša. Tā tas bija arī pēc krīzes. Daudz kas nogāja greizi, un jautājums, protams, rodas, kā labad. Kāpēc? Šķiet, tā bija Somijas kolēģi, kur teica, ka sociālajai un ekonomikas jomai ir jāiet roku rokā. Mēs savulaik to formulējām kā, vē, kā, kā sociālās ekonomikas optimuma meklēšanu. Mēs meklējam tādu risinājumu, kas rastu pareizo līdzsvaru starp ekonomiku un sociālo jomu. 2009. gadā, kad krīze e, nonāca līdz mūsu valstī, sākās taupības pasākumi. Trūka investīciju algas tika samazinātas, pensijas tāpat. Un viss, visas šādas lietas krita par upuru taupības pasākumiem. Un mēs toreiz tādu sam lūk, tas nav tas veids, kā virzīties uz labklājību, bet valdība turpināja tikai to, ko bija iesākusi, un tā tas bija līdz brīdim, kamēr tai nācās atkāpties. 2012. gadā savukārt kamēr mūsu kaimiņi tādi kā Vācija, Polija un Slovākija jau uzsāka pamazām atveseļoties ar 1,5 līdz 3 procenti IKP pieaugumu gadā. Čehija joprojām bija piedzīvoja lejupslīdu, šie skaitļi bija joprojām negatīvi. Un tas bija šo ekstrēmo taupības pasākumu rezultāts. Mums tik eh, teikts par 600 tūkstošu bezdarbniekiem, tas ir vairāk kā 10% bezdarba. Nu, protams, ka situācija bija jālabo. Šobrīd Čehijā, ja respektīvi te runāja par pagājušo gadu, IKP izaugsme bija 4,4%. Tātad pagājušajā gadā. No de, bezdarbs samazinājās 0,4% līdz 480 tūkstošiem, respektīvi par 140 tūkstošiem bezdarbnieku mazāk. Kāpēc? Tāpēc, ka nodrošinājām plašu atbalstu investīcijām, izveidojām darbā iekāršotanas aģentūras, tādas, kas tātad nodarbojās ar bezdarbniekiem. Šīs aģentūras saņēma atbalstu cilvēku kapitāla formā. Uh, tā, lai tām būtu pietiekami daudz kapacitātes meklēt darbu visiem darba meklētājiem. Un, kā jau teicu, bezdarbs samazinājies līdz 6%. Tas ir ļoti labs skaitlis arī Eiropas kontekstā kopumā. Jo šodien jau dzirdējām par šiem 20% un nesko citur. It īpaši jauniešu vidū, protams. Un tātad. Nodarbinātības aģentūras īstenoja virkni dažādu pasākumu, sākot no motivēšanas pasākumiem līdz subsidēšanas pasākumiem, tā lai, piemēram, arī darba devēji varētu nodarbināt gan jauniešus, gan cilvēkus pēc 50 gada vecuma. Protams, ka jauniešu bezdarbs, tas ir tas ļaun, tā ir tā ļaunākā bezdarba forma, un arī Čehijā tas šobrīd nav vēl atrisināts. Eiropa ir iesaistījusies cīņā pret jauniešu bezdarbu. Jā, politika ir izstrādāta, tā ir mūsu priekšā, bet kā tad ir rezultāti? Kāda ir rezultāti katrā dalību valstī? Pastāv Eiropā struktūra bezdarbs un visādi cita veida bezdarbu, un vienkārši trūkst datu, trūkst statistikas datu par šiem dažādajiem bezdarba veidiem un skaitļiem, nu, kas attiec uz parlamentiem, vienalga, vai tas būtu Eiropas vai Nacionālais parlaments. Redzu, ka nekādu pretrunu šo, šobrīd nepastāv, pastāv sadarbības vēlme. Mēs kā arotbiedrības 2000. 4. gadā jau atbalstījām šo spēku saliedēšanu. Nu, protams, ka situācija ir mainījusies šobrīd, bet mēs tomēr joprojām esam pārliecināti, ka mums jādara viss iespējamais, lai Eiropu saturētu kopā. Čehijā, kas attiecas uz imigrāciju, neesam izjutuši tādu pārāk lielu spiedienu tās rezultātā. Mēs drīzāk esam tāda tranzīta valsts un imigrantus mēs redzam tikai un vienīgi dodamies Vācijas virzienā, jo pārsvarā viņi arī paši tur saskata priekš sevis labākas dzīves iespējas, labākas kā Čehijā. Bet nu tad jautājums ir šāds, kāpēc tad tā ir? Vai tad tiešām šie cilvēki, kuri riskē ar dzīvībām, kāpēc tad viņi beigu beigās ir tik izvēlīgi? Kāpēc viņi nevēlas palikt tādā valstī kā Čehija? kas taču tomēr ir šādā ziņā droša. Nav jau tā, ka es uz viņiem tad dusmojos vai piktojos, bet jāsaka, viņa visai selektīvā attieksme šai ziņā. Tā, ka viņa izvēlas kaut kādas dažas konkrētas valstis, kas tad viņiem derētu labāk, kuriem ir labākas sociālās sistēmas, viņuprāt, manuprāt, ir tāds, nu, diezgan diskutabls jautājums. Kas attiec uz Eiropas parlamentu? Nu, tad šī iestāde, jāsaka, ir visai sarežģīta. Uh, un visdrīzāk arī vienkāršāka nekļūs. Mana pieredze šai ziņā ir tikai tāda, kādu guvu Nacionālajā parlamentā, kas, protams, ir salīdzinoši daudz mazāks un tam līdzīgi. Es zinu, ka, piemēram, vien, vienprātības rašana jau pat tādā mazā parlamentā kā mūsējais ir sarežģīts jautājums. Nu, kas tad vēl šeit nāk, tik zumā, šai lielā parlamentā nonākt pie vienošanās ir pavisam grūti, nē, nu, cepur nost, ja jums tas izdodas lieliski. Bet mēs vēlējāmies Eiropu, mēs vēlējāmies šo Eiropas parlamentu, un mūsu parlaments jāturpina arī atbalstīt Tāpat mums jāprasa no Eiropas parlamenta centieni attaisnot uz viņiem liktās cerības, ko mēs uz viņiem liekam. Viņiem arī, jums arī jāstrādā pie labāku dzīves apstākļu nodrošināšanas, pie labākas vides nodrošināšanas nacionālo parlamentu tālaikai darbībai. Jums jāpiedāvā nacionālajiem parlamentiem iespēja tālāk nodot šos, tālāk īstenot šos centienus un uzlabot dzīves apstākļus. Mēs te runājam par konkurentspējas valdēm, vai, lai kā to arī neteikt, un tas, protams, ir kaut kas tāds, kam ir jāpastāv, jā. Bet tajos jāvalda sapratnes atmosfērai, arī starp valdību un ierēģiem, starp darba devēju un darba ņēmiem jāvada sapratnē, jo bez tādas labās gribas pret, pret godprātības mēs nekur nenonāksim. Un tas nu ir uzdevums, kas piekrīt elitai, politiskajai elitai, valdībai. Mūsu visu ziņā ir radīt tādu labvēlīgu di vidi dialogam ar darba devējiem, ar darba ņēmējiem, ar arotbiedrībām. Tā tam jābūt. Un ja mēs to nedarīsim, nu tad mēs visi būsim zaudētāji. Un te nerunāju tikai par Grieķiju, nē. Man bija tāds ļoti labs draugs Grieķijā, viņš arī šobrīd ir šeit, eh, zālē. Un mēs ar viņu stundām ilgi esam par šīm lietām diskutējuši. Bet tas, jāsaka, nav aktuāli tikai vienai vai otrai valstī, tas ir aktuāli visur, jo ceļš uz priekšu ir caur atvērtību, caur godīgumu un sakot, patiesību, pat tad, ja šī patiesība var izrādās visai nērta. Jo tikai tādā veidā varam nodrošināt šīs atbilstīgās dimensijas, šīs, šos jautājumus, pie kā tiešām jāķers klāt, lai cik arī tas nebūtu sarežģīti. Un tieši tāpēc jau mēs esam eh, šajos parlamentos, tāpēc tur strādājam, lai to panāktu. Vienalga, vai mēs esam dalībvalsts deputāts vai šeit Eiropas de, parlamenta deputāts, mūsu uzdevums ir viens Mums visiem ir jādod savs ieguldījums, lai turētu Eiropu kopā, un tas nebūtu nav vienkāršs uzdevums. Jūs taču zināt, mēs sastopamies ar ļoti daudz problēmām. Brexit jautājums vakar Briselē, e, piemēram, bija sabraukuši tērautliešanas e, sektoru pārstāvi un arotbiedrību pārstāvi no šīs nozares. Uh, mēs kopumā vēlamies nodrošināt labus darba apstākļus, drošību darbā, drošumu darbā un tā tālāk. Un tā arī mums Eiropā ir jārīkojas. Jo kaut kur tālajos austrumos, protams, nav tādu tradīciju aizsargāt darba ņēmējs kā šeit, un tieši tāpēc mēs, kā Eiropas Savienība, eh, esam ar uzdevumu strādāt kopā ar arotbiedrībām, sadarbojoties, nodrošināt šo Eiropas spēku, un kopīgiem spēkiem mēs varam tiešām arī aizstāvēt to, ko esam panākuši. Es redzu, es redzu, ar kādām iekārtām strādā tērauda lejai manā valstī. Es zinu, ar kādām iekārtām viņi, piemēram, darbojas Indijā, un tas vispār, tas ir, tie vispār nav salīdzinām jēdzieni. Vēl viena tēma. Darba spēka izmaksas. Ļoti sarežģīts jautājums, ļoti grūtas diskusijas. Tāpat arī bērnu darbs, bērnu likšana pie darba. Mēs, protams, esam pret to, ka bērni tiek likti pie, pie darba, bet, nu, nezinu, Indijā, Bangladešā un jebkur citur tā ir pilnīgi norma. Bērniem ir jāstrādā, lai ģimene varētu iztikt šī perspektīva viņiem tur ir pavisam citādāk. Un tagad, ja mēs atvērsim robežas un visi sāks ierasties šeit, tad tādā gadījumā mums ir jāpieturas pie saviem noteikumiem un nosacījumiem un jāpiespiež visus ieraduš, ieradušamies šos noteikumus arī ievērot. Es domāju, tas ir tas, kas mums jādara. Un to mēs darām, lai palīdzētu šiem legālajiem imigrantiem, kas ierodas mūsu valstīs. Viņiem ir jāspēlē pēc mūsu noteikumiem. Noteikumiem jātiec uz pilnīgi visiem. Lielas paldies par uzmanību. Vielen Dank, Jaroslav. Lielas paldies, Jaroslav. Jūs pieminējāt tik daudz svarīgu vārdu, ka Man e, šķiet, ka vajadzētu te runāt jau gandrīz šifrā. Ir pieteikušies jau septiņi runātāji. Pieteikties runāt var tikai ar šo uzstāšanās karti. Tikai ar šo lapu. Ja jūs to aizpildīsiet, tad es jums e, došu vietu pie mikrofonu. Savādāk nē. Lūdzu, ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu aizpildiet šīs lapas. Mēģināšu tagad eh, paskatīties, kas ir pieteikušies runāt. Mičislavs Augustīns no Polijas. No Polijas parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, Mēs uzklausījām daudzus um, emocionālus viedokļus, jo krīzē bieži vien ir, ir vērā ņemamas sociālas sekas. Mēs daudz runājam par parādiem, un mēs aizmirstam par šiem milzīgajiem procesiem, kas visu laiku turpinās un kas notiek neatkarīgi no aktuālajiem notikumiem. Mēs aizmirstam, piemēram, par Eiropas sociālo hartu un arī par uh, jauno sociālo darba kārtību. Par to te ir runa. Te ir runa par jaunajām tehnoloģijām, par demokrātiskajām izmaiņām sabiedrībās, par sabiedrības novecošanos. Es eh, gribētu mazliet parunāt par šo ideju, kas paradoxāli saistās arī ar investīcijām. Ja jūs gribat stāties pretī šim izaicinājumam, mēs nevaram uh, Eiropu uzskatīja tikai par slogu mūsu budžetam. Tā ir taisnība, tas viss maksā, bet vienlaicīgi tās var būt arī sava veida investīcijas. Tas nozīmē arī to, ka mēs ar saviem ierobežotajiem līdzekļiem nevaram ignorēt sociālo izmaiņu ietekmi. Tas ir, zinām, veid paradoks. Eiropā mums ir ļoti daudz darāmā, bet vienlaicīgi mums ir milzīgs bezdarbnieku skaits. Uzskatu, ka mums vajadzētu stimulēt eh, šo tirgu attīstību, proti tādu tirgu attīstību, kas nodrošina nodarbinātību, kas rada darba vietas. Viens no šādiem tirgiem vai tirgus daļām ir eh, aprūps pakāpojumu tirgus. Tā būtu ļoti laba vieta investīcijām, tāpat arī laba vieta novatoriskumam Šeit mēs varētu radīt uh, vairākus miljonus jaunu darba vietu. Vienlaicīgi mēs nodrošinātu kvalificētu aprūpi cilvēkiem, kas vairs neatkarīgi nespēja funkcionēt. Visas valstis mēģina darīt visu, kas ir to spēkos. Arī Polija ir iesaistījusies šajā tām risināšanā. Mēs šeit saskatām iespēju radīt uh, 400 tūkstošus darba vietu. Es gribētu arī nodot sveicienus Brigitei Vandenbergai. Esmu no Pīvā, Polijā. Mums ir četras Philips rūpnīcas, mēs bieži braucam uz Eindhovenu, un arī Pīvā mēs gribam radīt inteliģentu pilsētu. Četras Philips rūpnīcas. Tas gan ir ievērojami. Romalds Ražuks no Latvijas, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. It's... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir radies iespējas, ka pusi no runātājiem ir no Grieķijas, un otra puse runā par Grieķiju. Bet krīze skāra arī Latviju, un tāpēc es eh, gribētu pieminēt vairākus jautājumus, kas mm, pat tiešām varētu nostrādāt, vismaz eh, pēc mūsu domām. Mums bija ļoti garas sarunas par investīcijām gan privātajā, gan uh, publiskajā sfērā, kas būtu ļoti būtiskas tālākai un ilgtspējīgai Eiropas Savienības attīstībai. Uh, Tomēr tāpat ir būtiski, lai investīcijas radītu jaunas kvalitatīvas darba vietas, lai mēs varētu veicināt eh, cilvēku kapitāla attīstību, mēs varētu cīnīties pret nabadzību. Iepriekšējais runātājs no Polijas norādījis to pašu. To pašu varētu teikt arī attiecībā uz prasmju uzlabošanu darba tirgū. Tas mums ļoti daudz palīdzēja, sasniedzot uh, labāku uh, dzīves līmeni un sociālo iekļaušanu. Latvijā mēs redzam tiešu saiknes starp reālā tirgus indikatoriem un uh, darbinieku izglītību. Jo augstāks izglītības un prasmju līmenis, jo labākas un stabilākas vietas šī indivīdi var ieņemt darba tirgū. Es uzskatu, ka augsti kvalificēts uh, darbs un attiecīgas mācības var nodrošināt uh, atbilstošu ieguldījumu, lai varētu vērsties pret šiem izaicinājumiem. Uzskatu, ka mūsu diskusijās būtu jāskata vēl kāds svarīgs aspekts, proti darba kvalitāte. Te vajadzētu izvērtēt, vai uzrādītās prasības amatam īstenībā atbilst šim amatam. Es apsveicu Čehijas republiku. Saskaņā 2015. gada 3. ceturkšņa datiem bezdarba radītāji ir 10%, taču ļoti interesanti ir tas, ka Sīviešu bezdarbs ir 8,6% un vīriešu bezdarbs ir 11,4%. Tātad vismaz eh, sieviešu tiesību ziņā mēs esam priekškalā. Paldies! Dankišen. Paldies! Vēlreiz gribētu atgādināt, ka laika režīms nav mainījies. Katram ir atvēlētas divas minūtes. Aleksandru Petru Fratēnu no Rumānijas senāta lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir skaidrs, ka Eiropas Savienība stājas pretī vairākām krīzēm vienlaicīgi. Ir ieriekšējā un ārējā krīze, ir nodarbinātības inflācijas problēmas, drošības problēmas um, austrumos un dienvidos. Tāpat mums ir vajadzīga arī solidaritāte un atbildīgums. Ja mēs vēlamies uzlabot pilsoņu uzticēšanos, tad mums ir jārīkojas ātri. Vislabākais risinājums pilsoņiem būtu mainīt mūsu domāšanu attiecībā uz to, kā mēs uh, ekonomiku pārveidosim, lai tā darbotos pilsoņu labā. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, šo nenoteiktību, tad uh, mēs saprotam, ka mums ir vajadzīgas lielākas investīcijas, mums ir jāuzlabo līdzsvars starp pieprasījumu un piedāvājumu. Eiropas strateģisko investīciju plāns būs ļoti labs risinājums, lai uzlabotu privātās investīcijas un arī lai uzlabotu privātās publiskās partnerības. Tāpat mums ir jānodrošina, lai mēs izmantotu budžeta resursus un nodokļu piedāvātās iespējas. Tāpat arī ir vajadzīgas investīcijas cilvēku kapitālā. Ir vajadzīga tāda politika, kas uh, būtu stimuls privātajām un publiskajām investīcijām. Mums būtu jāveicina iedzīvotāju uzticēšanās iestādēm un valsts politikai. Šeit eh, ir jāiesaista valdības. Mums ir vajadzīga lielāka stabilitāte dalību valstu valdībās, ir jārada labāks līdzsvars starp eh, publiskajām interesēm un investīciju investoru interesēm. Paldies! So, danke schön, dann hat... Paldies! Vārds Laurai Agējai no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšādātāji. Šīs sasākums parlamentā darbojas jau gandrīz pusotru gadu, un mēs e, visu laiku esam domājuši, kāda politika ļautu veicināt e, jaunu darba vietu radīšanu. Uh, Mēs eh, domājam par darbinieku izglītošanu, par darba vietu uzlabošanu, mēs skatāmies arī uz eh, jauniem ekonomikas modeļiem, proti sociālā ekonomika, vairs nerunājam tik daudz par zaļo ekonomiku. Tika paustas daudzas interesantas idejas, taču pašlaik vajadzētu norādīt, ka būtu bīstami uh, ir, ir kāda ietekme, kas ir bīstama un kas varbūt šķiet attālināta pašlaik, bet kas arvien pietuvojas. Proti, tirgus ekonomikas statusa piešķiešana Ķīnai. Tas īsnībā grautu visus mūsu projektus, visas mūsu idejas par nodarbinātības veicināšanu Eiropā. Mēs Uzreiz saskartos ar milzīgu ražošanas spiedienu no Ķīnas puses. Mēs nekādā veidā nespētu tam stāties pretī. Visas mūsu ražošanas struktūras sabruktu. Ļoti bieži mums nav vajadzīgās drosmes, lai īstenotu efektīvu rūpniecības politiku. Tāpēc es uzdodu jautājumu. Ja šis sociālais dempings, kas pašlaik tiek radīts Eiropas Savienībā, jau ir milzīga problēma. Kas notiks, ja Ķīna kļūs par daļu no mūsu tirgus? Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Protams, mēs varam runāt par ilgspējīgām kvalitatīvām darba vietām, taču mēs tad stāsimies pretī milzīgiem milžiem, un ar tiem būs ļoti grūti konkurēt. Paldies, tagad Udo Spirka no Slovenijas. Beseda, gospod, uh, Paldies, priekšādātāji. Mēs runājam par jaunu darba vietu radīšanu. Un par to runājot, man ir jāsaka, ka mums ir milzīgs nodarbinātības politikas uzdevums. Nodarbinātības politika nedrīkst kļūt par blakus produktu, kā jūs norādījāt priekšsēdētā kungs. Mēs visi vēlamies uh, bezdarbnieku uh, radītāju nulle, bet tas nav sasniedzams, nu praksē mēs nekad to nepanāksim. Mēs vēlamies, lai vairs nebūtu uh, riskantu, nedrošu darba vietu. Mēs nevēlamies arī neperspektīvas darba vietas, kas nenodrošina sociālo drošību. Uh, Ja nodarbinātības politika būtu efektīva, mums būtu mazāk jāinvestē sociālajā politikā, lai radītu šo trīskāršo A reitingu, par ko mēs runājām iepriekšējā panelī. Ir pilnīgi skaidrs, ka katrai valstī un arī Eiropas Savienībai vajadzētu izvērtēt, kādas darba vietas mēs vēlamies. Skaidrs ir tas, ka par vienādu darbu katram vajadzētu saņemt vienādu tādu pašu algu, kurai ir jābūt godīgai. Daudzi izsakas par specializēšanos. Protams, tas ir svarīgi, taču mums vajadzētu domāt arī par reģionu attīstību. Šī specializācija, tāpat arī dažādu ekonomikas virzienu attīstība ir ļoti būtiska. Mums ir jāsadarbojas ar universitātēm, jo mēs vēlamies, lai darba vietas būtu produktīvas, kas dotu augstu pievienoto vērtību. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kipras pārstāvim. Kevī Kotra Kukuma. Jā. Ja. Peace. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με την θέση του Προέδρου της Κομισιόν ε, για τις νέες θέσεις. Es vēlētos izteikt komentāru par jaunajām darba vietām, par ko runāja komisijas priekšādātājs. Uzņēmumiem būs jārada šīs jaunās darba vietas. Tās neradīs valdības vai iestādes. Mums vajadzētu saprast, ka te ir runa par tādu ilgstošu uh, situāciju, un tas neļaus mums atrisināt pašreizējās problēmas. Iepriekšējā padomē tika runāts par mūža izglītību. Mēs visi saprotam, ka tie ir ilgstoši pasākumi darbinieku apmācībai, lai viņi varētu atrast darba vietas. Bet mums ir jādomā arī par jaunu bezdarbnieku uh, Mm, ievietošanu uzņēmumos, ja tajos parādās amati. Te ir runa par tādām daļējām darba vietām, daļēji laika darbu. Te nav runa par ilgtermiņa darba vietām, un tāpēc varētu teikt, ka te ir runa par eksploatāciju. Mēs vēlamies pastāvīgas un kārtīgas darba vietas. Tagad es gribētu komentēt uh, atbildīgā komisāra viedokli. Uh, Viņš runāja par vienādām iespējām visiem. Tagad viņš runā par pieklājīgām iespējām visiem. Mēs saprotam, ka nebūs šādu vienādu iespēju visiem, tāpēc mēs liekam uzsvaru uz šīm atbilstošajām pieklājīgajām uh, iespējām. Par konkurētspēju. Protams, mēs redzam, ka algas ar vien tiek samazinātas. Es gribētu teikt, ka Kiprā 2015. gadā mums bija 15 tūkstoši cilvēki kas tika aicināti ierasties pie prokuroriem, tāpēc, ka viņi nebija kaut ko samaksājuši, taču tas viss tika atlikts. Tikai tāpēc, ka viņi nespēja samaksāt, viņiem nebija vajadzīgo līdzekļu. Vienīgais, ko mēs pašlaik varētu darīt, ir aicināt uz publiskām investīcijām. Mēs vēlamies kvalitatīvas, ilgspējīgas darba vietas. Mums ir jānodrošina arī sociālās valsts atbalsts. Paldies! Tāņa Gonzales Peņas no Eiropas parlamenta. Europa está sufriendo. Lielas paldies! Eiropa pēdējos gados eh, cieši, un mēs redzam, ka iedzīvotāju labklājība krītas, eh, te tiešām ļoti nopietnas kritums. Eh, tas nav noticis dabiski, tas ir rezultējies no politiskiem lēmumiem, no tā, kā ir pārvaldīta krīze. Arī valsts pakalpojuma kvalitāte pasliktinās. Un tas viss ir dēļ politiskiem lēmiem, kas ir pieņemti institūciju līmenī. Uh, arī bezdarbs ir dramatisks un tas ietekmē Eiropas dzīvi. Piemēram, Spānijā mm, mēs esam pirmajā vietā jauniešu bezdarba ziņā, 50% ir šis bezdarba rādītājs. Mēs cenšamies rast risinājumus, tomēr tie tikai daļai risinājumi, tie ne, nu, nenoņem problēmu kā tādu. Viens no risinājumiem ir mobilitāte, bet uh, tā ir tāda emigrācija, trimda, faktiski tas nozīmē, ka aizplūs smadzenes, simtiem tūkstošu jauniešu atstāja valsti. Mēs esam tik daudz investējuši, mēs esam audzinājuši, izglītojuši jauniešus, un tagad viņi ir prom, un nav arī nav nekāda risinājuma, kas um, sociālās iemaksas maksās, kas atbalstīs publisko pakalpojumu nodrošinājumu. Un vienīgais risinājums ir jauniešu um, nodarbinātības iniciatīva, bet šī iniciatīva ir ievesusi tikai 5% no prognozētajām summām. Ļoti daudzos gadījumos nu, notiek arī subsidēšana, mācekļu programmas tiek subsidēts, arī nedrošas darbvietas tiek subsidēts. Uh, Un eh, izskan argumenti, ka jaunieši nav pietiekami labi apmācīti, ka nevar uzņemties kaut kādu darbu, bet faktiski viņi ir, ir eh, lieta tāda, ka ir jāizstrādā tādas politikas, kas nodrošina šīs darba vietas, tādas darba vietas, kas nodrošina iespēju atgūties no nabadzības problēmām nevajadzētu nostiprināt un pasliktināt šo nabadzības situāciju, nogriežot budžeta finansējumu un vēl vairāk piespiežot taupīt. Mēs runājam par jaunu nozari, jaunu nozaru radīšanu, jaunu iespēju radīšanu, piemēram, enerģijas pārnese, arī zaļā ekonomika. Tās ir jaunas nozeres, un tur ir jācenšās radīt šīs darba vietas, jācenšās nosargāt esošās darba vietas, palielinot skaitu esošajā un jaunajā no, ja, nozerēs. Un noteikti ir jāpār, jāpārkāp visas barjeras. Angulo. Tagad mār Angulo no Spānijas. Gracias, senor presidente. I, e... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināta, ka darba vietas ir vislabākā sociālā politika. Mums eh, Spānija noteikti pieredze pēdējo četru gadu laikā nevar būt tāda um, sociālā politika bez ekonomiskās politikas pārvaldības. Pēdējo četru gadu laikā Spānijas valdība ir eh, sasavazījusi vajadzību līdzsvarot valsts budžetu. Mums ir arī ļoti liela deficīta līmenis, un tas bloķē izaugsmi. Ir bijusi arī korekcija ar mm, šo te mikro vai makroekonomisko līdzsvarojumu instrumentu. Uh, Tas eh, ir pirmā pīlāra instruments, bet mums ir jānodrošina arī sociālo un tikai ekonomisko rezultātu. Ir jāizvairās no sagraušanas darba vietu radīšanas vārdā. Tieši otrādi ir jādomā par mm, sociālu aspektu stiprināšanu. Un mums ir arī otrais pīlārs Spānijā. Tās ir struktūrālās reformas, tā ir milzīga darba kārtība. Mēs sāksim ar darba likumu reformu, tas nozīmē, ka tiks radītas darba vietas. Pagaidām šīs darba vietas tiek radītas ļoti lēnām, tikai viens procents ir šī pieauguma līmenis. Un tikai pagājušā gadā vien tika radīts 6000 jaunas darba vietas Bet tas ir tikai viens pasākums, ir arī citi, eh, kur ir mērķicīgi vērsti uz jauniešu bezdarba mazināšanu. Eh, mums bija 55% jauniešu nedarbs, tagad, nu, bezdarbs, tagad ir 50% samazinājies, bet ļoti nedaudz ir šis rādītājs. Sociālais modelis, jā, tas ir ļoti svarīgi, tas ir jāvirza. Uh, bet eh, šo iniciatīvu dalībvalstīs būtu jāatbalsta arī no Eiropas Savienības puses. Vajadzētu izmantot Eiropas fondus, eh, kā arī jāīsteno jauniešu garantija. Vladimirs Malinkovičs no Serbijas. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first... Paldies priekšsēdētāji. Vispirms liels paldies, ka mūs arī uzaicinājāt uz šo sanāksmi. Mēs neesam Eiropas Savienības dalībvalsts, bet mums ir ļoti interesanti piedalīties šajā diskusijā ar kolēģiem no Eiropas parlamenta. Mēs arī īstenojam struktūrālās reformas mūsu valstī. Un mums ir bijuši labi rezultāti, mēs esam būtiski uzlabojuši mūsu uzņēmē darbības vidi Un pagājuši, kad mēs arī piesaistījām lielus investorus no ASV, no Eiropas Savienības, no apvienotajiem Arābemirātiem un no citām vietām, bet eh, joprojām mums ir ļoti akūta problēma ar jauniešu bezdarbu. 40% ir eh, šīs līmenis Serbijā, un līdzīga situācija ir arī citās Rietumbalkānu valstīs. Uh, Un tāpēc arī mūsu valdība 2016. gadu pasludinājusi par uzņēmē darbības gadu. Es ļoti pacietīgi klausījos Vanderburgas um, kundes um, runā, un man ir jautājums viņai. E, kādi ir fiskālie stimuli Nīderlandē, e, kas atbalsta šo jauno uzņēmumu veidošanos? un kādā veidā ir vislabāk, kāds vislabākais veids, mm, kā nodrošināt finansējumu jauniem uzņēmumiem Nīderlandē. Mums ļoti interesē Nīderlandes pieredze. Paldies! So, als letzter in der Reihe nun Neoklis Kiliotis. Neoklis Kiliotis, kā pēdējais. Paldies! šīs runas, um, ko mēs dzirdējām, skaidri norāda, kādā virzienā mēs domājam, ka situācija darba tirgu ir pasliktinājusies, bet tas ir dēļ neoliberālajām politikām, kas tiek īstenotas, manuprāt, šis ir kazino kapitālisms, kas, zināmā mērā, nāk arī no Briseles, tas ir radījis šādu situāciju, un tas arī ir būtiski nogremdējis darba tirgu ir stabilitātes trūkums, nav drošības sajūtas, ir nabadzība, un tas visvairāk skar tieši jauno paudzi. Jauniešu bezdarbs ir sasniedzis fantastiskus līmeņus, un arī vispārīgais bezdarbs ir sasniedzis kosmiskus augstumus Eiropas dienvidu galā. Un tad rodas jautājums Mums ir šie ekonomiskie kriteriji Eiropas pusgada skatījumā. Kāpēc mēs nevaram līdzīgs kriterijus likt arī jauniešu bezdarba ziņā? Es domāju, ka visi piekritīsiet, ka prioritāte visām dalībvalstīm ir radīt šīs darba vietas, bet lai panāktu šo, šo rezultātu, mums ir jātiek vaļā no šīs bēdīgas slavenās Junkera programmas. Mums ir jārīkojas, nedrīkstam kavēties. 350 miljardi ir Junkera plānā, un no šīs summas, protams, lielākā daļa tiks investēta privātā sektāra, bet Junkers tad, kad bija tikai kandidāts uz savu amatu, viņš domāja pavisam par kaut ko citu. Viņš runāja par šīm summām, ko Eiropas komisija piešķirs, e, ka šīs summas mm, tiks mm, iegūts no ietaupījumiem. 3,3 miljārdi tiks iegūti, nogriežot kaut ko no dažādām programmām. 2,7 tiktu ņemti nos no apvērsnes 2020 programmas. Tātad tā nebija jauna nauda, tā bija nauda, kas ir piešķirta kaut kam. Mums ir svarīgi radīt jaunas darba vietas, lai tās būtu pieklājīgas, kvalitatīvas. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa publiskās investīcijas, ko atbalstītu no dažādiem Eiropas finansējuma avotiem. Tikai tas ļautu radīt stabilas ilgtermiņa darba vietas, un tas ir neatņemami ja mēs gribam runāt par kādu visaptverošu globālu stratēģiju, mums ir jārada arī iespējas investēt privātajam sektoram. Tomēr jāsāk ir no valsts puses. Mums ir jārespektē arī koplīgumi un tajā pat laikā ir jānodrošina arī pieklājīgas pensijas un sociālo nodrošinājumu normālā līmenī. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad mums ir ļoti daudz laika atbildēm došu vārdu Vandenburgas kundzei un Zavadil kungam. Nosākumā iedošu 5 minūtes katram no jums, vai uzstāsties pretējā kārtībā. Labi, tas atkarīgs no jums, tāpēc Zavadil kungs ir pirmais. Paldies šī debate. Ir saistīta ar jaunu vietu, darba vietu radīšanu. Skaidrs, ka jaunu vietu, darba vietu radīšana ir prioritāte numur viens, bet eh, kur mēs atradīsim šīs darba vietas? Daži saka, eh, ka varbūt aprūpes eh, sektors, veco ļaužu aprūpe ir tāds Eh, sektors, kur mēs redzam vajadzību pēc izaugsmes, tur varētu atrast kādi cilvēki darba vietas, bet mēs nevaram runāt par simtiem tūkstošiem, tūkstošu jaunu darba vietu. Mēs Čehijas republikā izmantojām cilvēku resursu attīstības padomi. Tāds padoms tika izveidots arī reģionālā struktūrējumā, uh, Un e, šīs padomes mm, centās arī prognozēt vajadzību pēc darba vietām uz nākamajiem pieciem gadiem. Mums bija arī pārkvalificēšanās programmas, kur mēs mācījām jaunam iemaņām cilvēkus. Bet e, dažkārt e, pat pēc šādas pārkvalifikācijas programmas cilvēkiem bija grūti atrast jaunu darbu. jāizmanto tāda gudra pieeja, ir jāprognozē, jādomā uz priekšu. Tad vēl viena lieta - šie nelegālie strādnieki. Jau daudz gadu garumā mūsu valstī ir notikusi cīņa pret nelegāliem darbiniekiem. Mēs esam stiprinājuši arī kontrols inspekcijas, darba inspekcijas ir um, tagad um, stiprinātas, um, nelegālā nodarbinātība ir tas, ko mēs cenšamies kontrolēt Čehijas Republikā. Bet, uh, piemēram, tas spiediens kaut ko darīt šai ziņā nav tik liels mūsu valstī kā Spānijā, piemēram. Tad vēl ir cits iespējas investīcijas infrastruktūrā. Šobrīd mums ir diezgan labs infrastruktūras investīciju līmenis. Šeit ir eh, daudz iespējas radīt jaunas darba vietas, un šāds investīcijas arī palīdz noturēt bezdarba līmeņus eh, mērnā līmenī. Varbūt šie modeļi, kas ir pie mums, nav universāli pielietojami, tie nav tik labi citiet kā pie mums, bet eh, mums ir tāda pieredze Un mēs uzskatām, ka tieši tur arī varētu virzīt šo Eiropas fondu līdzekļus un arī nacionālos līdzekļus. Tiešām ir jāsamazina bezdarbs, un ja mums tas neizdodas, ja mums neizdosies samazināt bezdarbu pēc dažiem gadiem, um, darbinieki vairs neticēs valdības struktūrām, neticēs visai valsts sistēmai kopumā, un šāda neusticība vēl vairāk pieaugs Un šeit es saskatu arī potenciālu tādam politiskam ekstrēmismam. Tā ir tāda ļoti viltīga joma, un rast šeit pareizo un vienīgo risinājumu nav viegli. Es nevaru iedomāties, kā tas ir dzīvot ar tik milzīgu bezdarbu, kā dažas valsts šeit minēja. Tālāk Vanderburgas kundze. Liels paldies. Es zinu, ka mums ir arī tulki, tāpēc runāšanu nīderlandiešu valodā. Vispirms Nīderlanda nav tāda valsts, kur visi ir tik ideāli. Mums ir viena augstākajām minimālā algām, viena no labākajām sociālām nodrošinājuma sistēmām Tātad mēs uzskatām, ka konkurētspējīga ekonomika ar labiem izaugsmes tempiem ir spējīga pastāvēt. Es domāju, ka mūsu valsts ir, piemēram, tāds kā paraugs citiem, bet ir jādara tā, lai mūsu sistēma būtu tikpat laba un spēcīga arī nākotnē. Mums Nīderlandē ir koalīcijas valdība Koalīcija sastāv no divām partijām, kas ir dabiski partneri. Un mēs esam īstenojuši ļoti svarīgas reformas darba tirgu un sociālās nodrošināšanas jomā arī. Tātad es uzskatu, ka pat nacionālā līmenī ir iespējams iesaistīt aktīvi deputātus lēmumu pieņemšanā. Jums ir katram jāieskatās savu valstu situācijā. Arī mums nav bijuši viegli laiki, mums bezdarbs 6%, problēmas ar jauniešu nodarbinātību, arī nodarbinātību pēc 55 gadiem, jo nevienmēr šie cilvēki zaudē darba vietas, bet ir bijis tā situācija, ka ir bijis kāds uzņēmums, un, kas ir bankrotējis. Mums ir milzīgs skaits arī pašnodarbināto. Tas ir nācis kā reakcija uz ļoti stingriem darba tirgus nosacījumiem. Cilvēki meklē kādus citus veidus, kā virzīt savu nodarbinātību vai uzņēmumu bet um, mums ir nepieciešami darbi ilgtermiņa skatījumā. Uh, kaut gan nevienmēr uh, ir jāsako šiem vecajiem modeliem, ir jānodrošina arī elastība. Un, ja ir iespējams pāriet no vienas darbvietas uz otru, tas nozīmē, ka ir arī struktūra un iespēja piedāvājums jaunu darbvietu. Uh, un cilvēki arī pietiekami elastīgi un uzņēmīgi, lai kaut ko mainītu. Mums darbvietas ir nepieciešamas, jo mēs zinām, ka pēc desmit gadiem apmēram 50% no esošajām darba vietām vairs neeksistēs. Tad puse no cilvēkiem, kas šobrīd strādā, uh, viņiem pēc desmit gadiem nebūs vairs šo darba vietu, un ko tad mēs darīsim, kā mēs varam tad nodrošināt šīs darba vietas ilgtermiņā. Mums jāņem vērā visi šie aspekti, un tieši tāpēc es saku, ka uzņēmumi ir tie, kas rada darba vietas, tās nav iestādes vai kāds valsts struktūras, kas šīs darba vietas rada. Jā, mums ir inovācijas, mums ir jāstrādā pie viedo pilsētu koncepta. Universitātes skolas arī ir ļoti svarīga lieta. Mums ir nepieciešama darbspēks, kas ir labi apmācīts. Tas ir pamatu pamats. Un tad eh, šis jautājums, ko uzdeva mums par to, kā vislabākā veidā finansēt jaunizveidotos uzņēmumus. Mēs uzskatām, ka mazie uzņēmumi, kā MVU un pavisam jaunie, sastopas ar grūtībām, ļoti grūti atrast finansējumu sākumam, un mūsu finanšu ministrijā mums ir izveidota tāda sistēma, kas atvieglo šādu finansējumu saņemšanu Tādā veidā mēs plānojam atbalstīt inovācijas un pētījums, um, cenšamies arī piesaistīt vairāk finansēm. Tomēr uh, šīs iniciatīvas ne, nebija pietiekamas bez bankām ļoti grūti, bet uh, te ir atkal finanšu krīze ko mēs cenšamies darīt, mēs cenšamies um, rast kāds jauns finansējuma veidus, tātad um, dažādas investīcijas, crowdfunding princips. Uh, Mēs cenšamies arī sastrādāties un stimulēt investētājus. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka varbūt pēc 20 gadiem banks nebūtu, nebūs pats svarīgākais finansējuma avots. Tāpēc drīzāk ir jāskatās uz nākotnu, uz priekšu, un nav jāskatās pagātnē, jāparedz vajadzības uz priekšu. Un es domāju, ka mēs tiešām varam arī šādi rīkoties Eiropā. Mums ir lielisks e, tirgus, mums ir brīnišķīgi apmācīti, izglītoti cilvēki. Un es domāju, ka mēs, kā eiropieši, varam arī tikt galā ar šīm problēmām, varam stāties pretīm šiem izaicinājumiem. Un tad, kad mēs runājam par konkurenci no Ķīnas, jā, Ķīna ir tiešām liels konkurents, bet tajā pat laikā ir arī ļoti daudz darbvietas, kas atgriežas mm, pie mums, piemēram, Nīderlandē. Mēs esam gudrāki, daudzās jomās mums ir gudrāka pieeja, inteliģentāka pieeja. Mums ir universitātes, kas atrodas labās mm, vietās, kas var sniegt atbalstu, arī apmāca cilvēkus ir arī iespēja integrēt šos cilvēkus darba tirgū, mums šāds iespējas ir. Ir dinamisms, un cilvēki pie mums ir strādā ražīgāk nekā citās valstīs. Bet tas ir atkarīgs no tā, kā jūs apmācat savus uh, pilsoņus, cilvēkus, ja apmācība nav pietiekama tad um, jūs atkal ne, nevarat nodrošināt normālas darba vietas viņiem. Mums ir eh, šāda pieredze Nīderlandē un uzskatām, ka labi apmācīti, izglītoti cilvēki ir ļoti svarīgi, jo tikai tādi var ieņemt kvalitatīvas darba vietas. Šeit ir milzīgs darba laiks, mēs nevaram to veikt vien, vien paši. Esmu pārliecināta, ka mēs varam bagātināties savstarpēji no mūsu pieredzes un, pier, un nākotnē būs ļoti laba Eiropai. Lielas paldies! Domāju, ka mēs. Uh, esam viensprātis, un diskusijas arī parādīja, ka mums ir vajadzīgas investīcijas gan publiskajā, gan privātajā jomā. Mums ir jātīsta gan izglītības eh, jomā, gan attīstība, gan pētniecība, tāpat arī jaunie uzņēmumi. Otrs jautājums, kā to visu varētu finansēt? Un eh, šī Junkera ideja sākumā varētu šķist nepārāk slikta. Mums ir vajadzīgs Eiropas uh, strateģisko investīciju plāns, bet jautājums tāpat paliek, kā to finansēt. Esmu pārliecināts, ka nevar to panākt ar līdzekļu pārbīdīšanu Eiropas budžeta ietveros. To varētu izdarīt tikai tad, ja sistēmā ieplūstu jauna nauda, un ja tā nāk no dalībvalstīm un arī no privātajiem investoriem. Tāpēc uh, runā par investīciju uh, pārvietošanu. Šādas idejas ir pauduši uh, ekonomisti un domāju, ka tam varēja varētu piekrist. Uzskatu, ka līdz šim Junkera plānā trūkst finansējuma. Tas ir gan Eiropas līmenī, gan arī dalībvalstu līmenī, un mums tāpēc abos šajos līmeņos vajadzētu pārdomāt, kā mēs solidāri varētu šos mērķus izpildīt mūsu investīciju mērķis ir radīt labas darba vietas. Vēl es gribu norādīt šajā sakarībā, ka Eiropas līmenī mēs e, varam būt viensprātis par to, ka mums ir e, jānodrošina, lai tās valstis, kas ir dziļi iegrimušas krīzē, varētu atgūties un lai tām netiktu uzlikti lieki birokrātiski šķēršļi. Vēl kāda piezīme. Brigita jau gandrīz eh, sāka par to runāt. Proti, ka pēc 30-40 gadiem 15% no darbvietām vairs nepastāvēs. Daži saka 20, citi saka 30. Es domāju, ka mēs skatāmies tādā kā stīkla lodē, bet ja e, rūpniecības vadošie spēki un arī pētnieki saka, ka šī digitalizācija mūs noveda jaunā ekonomiskajā revolūcijā, tad nākamajos 20 gados būs e, produktivitātes lēciens 30 līdz 40 procenti. Tad īstenībā tad tas būs vēl lielāks lēciens nekā uh, tas, kas notika Vācijā pēdējos 25 gados. Tas nozīmē, ka mēs tad runāsim par pilnīgi citām kategorijām, mēs runāsim par darba nodrošināšanu. Uzskatu, ka tas ir arī mūsu atbildībā, mums īsnībā vairs vispār nevajag runāt par 2020 mērķiem. Protams, var runāt arī par citām profesijām un par citiem amatiem, kur arī tas ir jūtams šī tik cerība pilns es nesmu. Es uzskatu, ka šis jautājums ir politisks un ekonomisks jautājums, un tas ir jautājums par procesu. Mums vajadzētu mēģināt rast atbildes šeit Eiropas Savienības līmenī un, un arī nacionālā līmenī. Nevajadzētu teikt, ka viss ir kārtībā. Vajadzētu domāt, kā uh, varētu attīstīt šos ražošanas spēkus tuvākajos gados, un vajadzētu domāt, kā radīt eh, cilvēkiem tādas darba vietas, no, kurā, no kuriem viņi var izdzīvot. Liels paldies Brigitei Vanderburgai un Jaroslavam Savadilam par viņu mm, runām, par viņu dalību šajās debatēs. Liels paldies arī visiem diskusiju dalībniekiem. Līdz ar to šī sanāksme ir slēgta. Tiekamies vēl šovakar vakarā un rītdien debatēs eh, Eiropas parlamentā. Paldies!